Sì. Cari colleghi, diamo inizio a... Cienījamie kolēģi, mēs uh, turpinām darbu. Mums jau ir daži minūšu kavēšanās. Bet zāle vēl nav gluži pilna. Kaut arī desmit minūtes gaidījām, bet tā mums tomēr jāsāk darbs. Vispirms sāksim ar Eiropas parlamenta rezolūciju par Eiropas integrācijas procesu Kosovā. Tas ir mūsu pirmais punkts. Kolēģe Lunāčeka ir par to atbildīga. Un pirms es viņai došu vārdu, vēlos jums sniegt informāciju par sekojošo. Rīt būs ārkārtas sanāksme AFET komitejai ar Kosovas eh, premjerministru un ar vietējo jautājumu ministru Slobodanu Petroviču. Un tad mēs, protams, no šā personu lūpām dzirdēsim visjaunāko par notikumiem. Vispirms Lunačeks kundze. Liels paldies jums, liels paldies kolēģiem, kas uh, uh, sadarbojas ar mani šī gada Kosovas ziņojuma sakara. Tāda Kosova ir viena no paplašināšanās valstīm pēc progresa ziņojuma, ko sagatavoja komisija. Un es gribētu iziet cauri dažiem svarīgākiem jautājumiem. Uh, Un tad es uzklausīšu kolēģu komentārus. Ceru, ka būs debatis. Zinu, ka jautājums ir strīdīgs dažos aspektos, tomēr pieņemu, ka uh, svarīgākos aspektos uh, cilvēki man piekritīs. Pirmkārt, runājot par šo ziņojumu, gribu sacīt, ka es nevarēju apstiprināt un vēlos apstiprināt ne tikai Eiropas, bet arī Eiropas Savienības perspektīvu Kosovas jautājumā. Uh, Ar to ir jādara zināms, ka paplašanāšanās procesam jāturpinās. Un arī Eiropas miera projekts nevainagosies panākumiem, ja visas Rietumbalkānu valstis kādu dienu cerams nepārāk tālā nākotnē kļūs par daļu no Eiropas Savienības ir problēmas Eiropas Savienībā pat labam, taču par spīt tam tomēr arī šī perspektīva vēlreiz skaidri jāapliecina arī šajā ziņojumā par Kosovu. Kā jau esmu darījusi iepriekšējā ziņojumā, arī šajā gadījumā eh, gribu aicināt pārējās piecas dalību valstis, kas vēl nav atzinušas Kosovas neatkarību, to darīt. Un eh, es ceru, ka tā notiks. Es zinu, ka šai parlamentā par to nav vienprātības, tomēr es ceru, ka vairums par to ir vienisprātis. Vēl viena lieta, ko gribētu uzsvērt, ir, ka parlaments jau agrāk ir paudis savu nostāju. Un pēdējo mēnešu un gadu laikā ir bijuši uh, atkārtoti starptautiski un uh, nacionāli uh, centieni no sērbu politiķu puses Uh, par uh, Kosovas uh, atdalīšanos. Mēs esam arī tikušies ar Kosovas parlamenta deputātiem. Daži no viņiem ir mūsu vidū šodien, tātad gribu jūs sveikt mūsu vidū. Vēl tāds skaidri sakāms ir tas, ka vīzas, dialogs par vīzu ir svarīgs Kosovas pilsoņiem neatkarīgi no tā, kāda ir viņa nacionālā piedarība vai aškālī vai romi vai bosnieši. Tas ir svarīgi. Un es ceru, ka komisāra Fules ziņojumā atrodošais teiks, ka viņš ierosina dialogu par vīzu režīmu Eh, tas eh, cerams drīz arī īstenosies un drīz sāksies dialogs par vīzu režīmu, eh, lai Kosovo, Kosovas valdība pēc iespējas drīzāk varētu ieviest bezvīzu režīmu ES. Un tagad runāju par pašu Kosovu. Ziņojumā es paužu nožēlu par neregulāriem, neregulārtātēm, nelegāliem pasākumiem, kas notika vēlēšana procesa laikā. Tas attiec uz parlamentu un uz. Uh, ievēlēto prezidentu. Un es arī norādu uz to, ka drīzi ir jāsoda vēlēšana laikā notikušās krāpšanās eh, autori. Un m, mm, arī dažās, eh, dažos reģionos tas bija īpaši izteikti, un tas tikai tad, ja tā, šā, tā, tā sodīšana notikta, tas veicinātu uzticēšanos. Vēl viens jautājums, kas ir ļoti svarīgs. Uh, pat laban un arī masaziņas līdzekļos dialogs ar Kosovu par laimi ir atsācies šodien, un es eh, esmu lasījis Kūpera kunga preses relīzi, un viņš arī tur runā par pozitīvu dialogu atsākšanos. Manā skatījumā šī ir ļoti svarīga sadarbības un nākotnes sadarbības jums starp Serbiju un Kosovu. Un es tiešām ceru, ka dialogs būs seksmi, sekmīgs, ka vienošanās, kas jau ir panāks, tiks īstenotas, jo īpaši no Serbijas valdības puses pēc iespējas drīzākā laikā. Un uz to es arī atsaucos cerībā, ka šīs vienošanās klās ceļu starp uh, Eiropas Savienības, Savienību un Kosovu, lai šīs valsts varētu noslēgt vienošanos un nestabilā un saspīlētā situācija zi, ziemeļos, Kosovas ziemeļos ir pamats bažām visiem Eiropas Savienībā. Es arī aicinu šai ziņumā Serbijas valdību izjaukt paralēlās struktūras, tās atlaist. Būtu labi, ja tas tiktu īstenos tie sērbi, kas ir Kosovas ziemeļos un kas vēlas dzīvot neatkarīgi, tad viņiem būtu jāpiešķir šī autonomija. Šai ziņā es arī atsaucos uz pozitīvu progresu uh, attiecībā uz serbu kopienu Kosovas dienvidos, salīdzinot ar situāciju pirms pāris gadiem. Pašreizējā situācija ir uzlabojusies, ir daži mēri, ir, uh, kas ir uh, serbi, ir arī ekonomisks progress novērot šajā reģionā, un tas ir ļoti labvēlīgi ņemot vērā Kasavas daudznacionālo sastāvu. Un tagad uh, tiesiskuma loma šai valstī Euleks misija ir lielākā civila misija, kas ir mūsu rīcībā Eiropas Savienībā. Tā ir panākusi progresu Kosovā tādos aspektos kā korupcija, organizētā noziedzība, arī kara noziedzība, piemēram, Līmekungs, transporta, bijušais transporta ministrs, arī tiek izmeklēts. Šai kontekstā es ceru, ka tiks apkarots, apkarot organizētā noziedzība. Protams, ka arī šeit eh, vietējai valdībai jādara kas vairāk. Un es aicinu, es dalību valstis savā ziņojumā, tās dalību valstis, kas eh, piedalās Euleks eh, misijā, eh, lai tās nosūtītu savus tiesnešus eh, un palīdzētu šīs tiesiskās situācijas uzlabošanai. Un tad ir arī citi personāla darbinieki, kas ir jāpārvieto, kuriem jāstrādā citās valstīs. Tā tad ir jānodrošina viņiem sekotāji šai misijai Es arī sveicu Kosovas parlamenta asamblējas deputātas. Mm, šī asamblēja ļoti svarīga, nodrošinot budžetu un godīgas vēlēšanas. Es aicinu Kosovas parlamentu īstenot eh, konstitucionālos grozījumus, kā tika solīts pirms eh, vēlēšanām. Tātad mm, tas jāizdara ne ilgāk kā 24 mēnešu laikā pēc vēlēšanām. Korupcija, kā jau minēja vēl ar Vonu, ir pamats bažām Kosovas iedzīvotājiem. Un šai ziņā varas iestādēm valdībai jādara vairāk, lai īstenotu iedzīvotāju gaidas. Ar šo korupciju jātiek galā un pilsoņiem ir jā, jāatgūst uzticēšanās likumvarai. Runājot par tiesu varu, ir bijis zināms progress, taču tiesnešu neatkarība, politiskā iejaukšanās viņu darbā vēl ar vienu nav ideāla. Runājot par amatpersonām, mēs kā Eiropas parlaments uzsveram eh, to, ka ir nepieciešams eh, personāls šai ziņā, kas būtu neatkarīgs, labi izglītots Tas arī ir svarīgi, lai pilsoņi paši uzticētos savai valstī. Plašsaziņas līdzekļu neatkarība ļoti svarīgs aspekts ne tikai Kosovā un Balkānos, bet arī Eiropas Savienībā dalībvalstīs. Bet šeit ir jābūt spēcīgiem, neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem, un lai neviens eh, neiejauktos viņu neatkarīgajā objektīvajā darbā. Tas ir svarīgs aspekts. Diskriminācija, vai tā būtu etniska, uh, Eh, seksuālās orientācijas, invaliditātes, dzīmuma. Vēl ar vienu šai ziņā ir daži, dažas problēmas. Uh, ir savu veidu tiesību aktu šai ziņā, taču lielākā problēma ir ar to īstenošanu, tā būtu jāveicina, un vēl es arī aicinātu atbalstīt ombuda darbu. Ir arī panākts zināms progress piemēram, saistībā ar Prištinas vēsturisko centru, jāpieņem likums par to, tur vēl zinām juridiski aspekti, kas trūkst, atbalsts pilsoniskai sabiedrībai un arī ekonomiskā situācija ir dod pamatu bažām un arī vides aizsardzības problēmas. Cik tālu man zināms par Kosovas A un Kosovas B diviem uh, Eh, oglekļa, divām oglekļa elektroenerģijas gā, um, centrālēm. Eh, ar tām pastāv problēmas, un tās jau īpaši eh, ir bīstamas bērniem. Ir toksiski atkritumi, toksiski dūmi, kas nāk no šīm centrālēm. Ir jāinvestē vairāk atjaunīgajās enerģijās, energoefektivitātē Un pastāv arī veids e, īstenot pētījumus e, trešā ar oglēm, kurin, trešās ar oglēm kurināmas elektrocentrālas izveidē. Tātad šie ir pamat jautājumi, uz kuriem gribētu norādīt. Es ceru, ka kopā ar maniem kolēģiem izvērtīsies labas debates apzinos, ka ir domstarpības par Kosovas statusu, tomēr ir jāuztur lielais vairākums, kas ir mūsu rīcībā, un jāpauž skaidra nostāja, ka Kosovai ir nākotne Eiropas Savienībā, un mums kā Eiropas parlamentam ir vislielākā Kosovas procesa atbalstīšanas pieredze, un mēs varam ceru uzklausīt labas debas, kaut arī š, tās var, te varētu izskanēt domstarbības, un ceram, mēs par šo ziņojumu varēsim balsot martā, un esmu gatava uzklausīt kolēģi komentārus. Paldies! Paldies, Lunačekas kundze, turpina priekšsēdētājs. Jūs atsaucāties uz uh, Kosovas parlamentārās asamblējas Eh, pārstāvjiem. Viņa nebija klāta tajā brīdī, kad jūs viņus pieminējāt, taču tagad viņi ir ieradušies. Tātad eh, esiet sveicināts Kukana kungs, kurš ir delegācijas Kosovā priekšsēdētājs. Jums ir vārds tagad, bet ne vairāk par trim minūtēm, jo laiks ir ierobežots. Paldies, priekšsēdētāji, turpina Kukana kungs. Es gribētu uzteikt Lunačekas kundzes ziņojumu. Manā skatījumā tas ir labs pamats parlamenta ziņojumam par Kosovu. Tā ir tāda standarta frāze, ar kur sākam savus komentārus, taču no manas puses tas ir tiešām sirsnīgi atklāti. Ziņojumā ir uzskaitīti visi sāpīgākie, steidzamāk risināmie jautājumie, un cerams, ka šis ziņojums palīdzēs Kosovai doties tālāk, nodrošināt integrāciju. Es domāju, tie mūsu vidū, kas nav līdz šim atzinuši Kosovas neatkarību, mēs visi saskatām Kosovas nākotne Eiropā un Eiropas Savienībā. Es piekrītu komisijas vērtējumam, kas atainojas progresa ziņojumā. Uh, Kosova ir īstenojusi progresu daudzās politikas jomās, jo īpaši Eiropas darba kārtības koordinācija ir Kosovā ir uzlabojusies un ir izvērstas dažas svarīgas reformas, piemēram, tiesu sistēmas reforma turpinās. Dialogs ar Belgradu atkal ir atsācies, un es ceru, ka tas sniegs taustāms rezultāts gan Serbijai, gan Kosovai. Varbūt šai ziņā esmu pārāk optimistisks, zinot, cik eh, situācija saržīta, tomēr ir vērts būt optimistam. Mums nevajadzētu, manā skatījumā, aizmirst to, ka viss process tika izveidots, lai vienkāršo cilvēku, ied, vienkāršo Kosovas un Serbijas iedzīvotāju dzīvi padarītu vienkāršu Kaut arī pēdējā pusgada laikā notikušie uh, incidenti, incidenti liecina par to, ka situācija nav tik vienkārša. Tāpēc mums vajadzētu atbalstīt abas puses, ka tās darbojas pie šiem jautājumiem, kas ir dialoga temats. Protams, ka ir dažas problemātiskas lietas. Komisijai ir jāvairo valsts administrācijas uh, likumi izpildes un tiesu varas kapacitāti, lai cīnītos ar organizēto noziedzību, kas, diemžēl, vēl ar vienu ir plaši izplatīta Kosovā. Nu, protams, tā nav tikai Kosovā. Situ, situācija ziemeļos vēl ar vienu ir saspīlēta. Es domāju, nevar atstāt dažādu grupu ziņā izlemt kādai jābūt šī reģiona nākotnē. Jābūt ir eh, Eureks iesaistē un Kelfor darbībai šeit ziņā. Kā jau minēja Lunačeks kundze, mums jāatbalsta Eureks misija Kosovai, ņemot vērā pēdējos notikums un šīs misijas nozīmi Eiropas Savienībā. Varbūt būtu vērts organizēt sanāksmi ar Eureks pārstāvjiem, lai viņi mums sniegtu jaunāko informāciju no pirmā vota par situāciju uz vietas. Komisija ir ierosinājusi sākt vīz dialogu ar Kosovu. Tas ir svarīgi neatstāt Kosovu iepakaļ un izolē tās cilvēkus no pārējiem Eiropas iedzīvotājiem. No otras puses, Kosovas varas iestādēm ir jāuzrāda skaidrs progress un apņemšanās strādāt pie noteikuma izpildes, kas nodrošina vīzu režīmu atcelšanu. Īstumā gribu sacīt, ka mums ir labs eh, ziņojuma projekts un esmu gatavs eh, pie tā strādāt arī tālāk un referentes vēlme sadarboties bija liela, un uh, visi to apzinājās, un līdz ar to mēs arī attiecīgi rīkosimies. Paldies, Kukana kungs, turpina priekšsādātājs. Panzērī kungs, lūdzu. Ēnu referents no sociālas grupas. Trīs minūtes, lūdzu, ja iespējams, ne vairāk. Paldies. Tā jau vienalga ir pirmā diskusija. Mums būs iespēja arī vēlāk runāt par šo tematu. Es domāju, ka šajā priekšlikumā ziņojumam ir uh, lietas, ko noteikti nu var atbalstīt. Šeit uh, ir runa par uh, integrācijas perspektīvu Eiropā. Tas ir tieši tāpat, kā es arī to uzskatu. Un es domāju, ka jādara tieši tāpat, kā mēs darījām arī Serbijas gadījumā. Tās principā ir divas tagad tādas sliedas, kurām jābrauc uzreiz. Daudz, kas vēl ir darāms par to jau ir runāts, daudz kas vēl nav nokārtots, piemēram, pamatiesībās vai arī tiesiskas valsts jautājumā. Mēs nevaram teikt, ka Kosova arī ekonomiski izaugtu, tas vēl nav sevišķi ticami. Tas vēl nav viss uzņēmis apgriezienus. Un, protams, ir arī vēl tāda nopietna problēma, kas attiecas uz starptautisko valūtas fondu. Pirmie pārskaitījumi 2010. gadā ir tikuši veikti, un uh, tur ir bijuši arī negatīvi elementi, tīpaši kontrolas sistēmā. 2011. gadā daži lēmumi valdībā ir bijuši, piemēram, attiecībā pret eh, izturēšanos pret veterāniem, eh, kur eh, var teikt, jā, tas viss vēl nav labi atrisināts. Ir viens punkts, ko es gribētu īpaši pieminēt, un tas ir Eleks misija. Es to visu nesaskatu tik pozitīvi, kā Lunāčekas kundze it īpaši raugoties uz uh, finansējumu, kas ir paredzēts 2012. gada jūnijam. Es domāju, tur kaut kas ir jāmaina. Un uh, šeit uh, runa ir par situāciju, kuru mēs nevaram apzīmēt kā apmierinošu. Protams, ir jāizpēta, kādēļ situācija ir attīstījusies tādā veidā, kas attiec uz neatkarību un arī saistībā ar to, ko Eleks var eh, veikt kā neatkarīga misija. Par to visu var teikt, ka tas ir zināms uzlabojums ir bijis, bet uh, to nedrīkst visu atstāt novārtē, tam ir, būs jāpievērš uzmanība. Ja Eleks tiks paplašināts, tad eh, to visu vajadzēs reformēt, un tur būs jādara kaut kas vairāk. Un tagad vēlētos to pateikt ļoti skaidri, ka ziņojumā vajadzētu skaidri norādīt uz to, ka ir vēl vairāk punkti, kur Eliksam eh, vajadzētu mainīt savu rīcību. Ja mēs tiešām vēlamies eh, radīt tādus noteikumus, lai situācija attīstītos pozitīvi, tas ir svarīgi šīs valsts nākotnē. Un tagad mums patiešām vajadzētu rīkoties ļoti nopietni. Tas bija viss, ko vēlējos teikt bet uh, arī labprāt piedalīšos diskusijā vēlāk. Paldies, Pancērī kungs, jūs tieši trīs minūtes runājāt, kompliments jums tiek izteikts. Lakī. Paldies, priekšsādātāji. Arī es neesmu tik sajūsmināts par vispārējo ziņojuma ievirzi netiek pietiekoši kritizēta Kosovas situācija, un eh, tas nebūtu uzskatāms par labu ieguldījumu Kosovas institūciju eh, restruktūrācijā. Man šķiet, ka ziņojumam būtu jātaino reālā situācija Kosovā, kas nav tik rožaini, kā te varētu šķist. Ir lielais jautājums par piecām dalībvalstīm, kas neatzīst Kosovas neatkarību. Uh, tām ir labs pamats tā rīkoties. Es neredzu tik lielu progresu dažu starptautisko institūciju vērtējums par eh, Kosovas varas iestāžu progresu attiecībā uz eh, Eiropas standartu īstenošanu un eh, tiesiskumu valstī ir diezgan negatīvs, un tam es varu piekrist, ja mēs vēlamies vērtēt faktus, nevis uh, parasto žargonu, frāzes, izteicienus, ar kurām mētājas Kosovas valdība. Viens kritisks punkts ir saistīts ar Euleks. Viņi ieradās šeit, Euleks pārstāvji un arī politiski atbildīgās grupas uh, bija mūsu vidū pirms mēneša, un viņu sniegtā informācija, fakti, ar kuriem viņi atsklājā, bija neapmierinoši. Eleks ir ļoti svarīga, ļoti savāda institūcija, tiem varētu, vajadzētu sniegt eh, padomus varas iestādēm. Patiesībā viņi aizstāja eh, ko, Kosovas eh, tiesu sistēmu, apkarojot noziedzību. Viņi izmaksā e, Eiropas nodokļu maksātē vairāk par 100 miljoniem eiro gadā, un tas ir milzīgi, tā ir milzīga summa, ja padomā par e, šo personālu, kas ir 2000 cilvēku. Viņi izmaksā apmēram piesreiz vairāk nekā jebkuri citi policisti, jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, un neko īpaši milzīgi viņi nav izdarījuši, es esmu lasījis šo ziņojumu, un es arī uzdevu jautājumus viņiem par viņu ziņojumu. Šis ziņojums ir neskaidrs. Viņi neko šai ziņumā konkrētu nesaka. Nav nekur rakstīts, kā tika izmantot šis personāls, šie tūkst, 2000 cilvēku un es eh, līdzekļi. Kad es viņam uzdevu jautājumu par to, kad viņi bija mūsu vidū, tad viņa atbild bija visnotaļ neapmierinoša. Tāpēc manā skatījumā šim ziņojumam būtu jābūt daudz kritiskākam par Euleks. Uh, Eh, darbību, un es piekrītu kolēģim Panzeri kungam, ja mēs gribam arī turpmāk atbalstīt šo iestādi, tad mums būtu pilnīgi jāmaina tās organizācija un jāpieprasa, jāpieprasa, lai tā ir efektīvāka un lai tā uzticam īstenot to, ko viņi ir solījuši. Paldies! Paldies! Laki kungam! Termes kungs. Mr. Chairman, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Kopš esmu ieradies šai zālē, esmu uh, pierakstījis dažus vārdus, ko ir izmantojuši cilvēki, te runājot par Kosovu diskrimināciju. Tiesu sistēma. Negatīva. Uh, tie, negatīvs tiesiskums, korupcija, nav brīvās preses, uh, var plaši izplatīt noziedzību, nelegāli iegūt līdzekļu netiesiska legalizācija, tad naudas atmaksāšana. Tā cilvēki te runā par Kosovu. Viņi būtu varējuši piebilst, ka bezdarbs Kosovā ir 45%. Šie ir oficiālie rādītāji, neoficiāli tātad būtu daudz vairāk. Tātad mūsu priekšētē pilnīgi tāda sabiedrība, kas nespēja darboties. Un tikai grupa ar ar Eiropas Savienības imperiālām uh, tieksmē varētu domāt par šādas valsts uzņemšanu Eiropas Savienība. Reālā situācija ir tāda, ka ja šī val, šai valstī tiks atļauts piebiedroties, iestāties Eiropas Savienību, man partija būs pilnīgi pret to, tad, tad uh, uh, šī sabiedrība būs jāuztur Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem. Man ir vairāki jautājumi komisija, es tos iesniedzu pirms divām nedēļām, un es ar aizrautību gaidu šīs atbildes. Kā komisija ir novērtējusi, cik izmaksās Kosovas uzņemšanu. Taču runājot par Sērbiju, kas ir daudz lielāka valsts, bet nav kandidāta valsts, tā jau ir saņēmusi 3,3 miljārdus eiro palīdzībā pēdējos trīs gadu laikā. Un tas ir tajā laikā, ka mani vēlētāji ar mokā var samaksāt viņu pamatrēķins, tāpēc es nevaru pieņemt to, ka mums būtu jāuzņem vēl viena pensionāra nācija. Tieši tā būs. Tāpēc esmu arī ļoti satraukts eh, par šo, no, par šo nopietno priekšlikumu, nezinu, kas ar to nāca klajā, ka varētu atcelt vīzu režīmu Kosovas iedzīvotājiem Uh, ieceļojot Eiropas Savienību. Es nezinu, kā kaut kāda tāda ideja vispār var nākt klajā, uh, nāk, nāk prātā ņemot vērā lielo organizētās noziedzības loku. Dažas partijas Lielbritānija apgalvo, ka tās iestājas par samazināt budžetu, ne tikai par brīvu budžetu, bet par samazināt Eiropas Savienības budžetu. Ļaujiet man te paust viņu nodokli šiet, kas viņš šeit pārstāv. Vienkārši neticama nostāja, tā nav pareiza nostāja, ka jūs iestājaties par samazināt es budžetu un tomēr esat pār Kosovas vai citu valstu iestāšanos. Lielas paldies, priekšstādātāji! Grazie, <clears throat> honorevole Earl Or. Paldies, tagad vārds. Nākamā runātājiem paldies arī iepriekšējiem runātājiem, ka jūs pieturēties pie runas rēka. Vēdurkungs arī uz trīs minūtēm. Kosovo. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Kosovā, protams, nav lieliska un problēma ir ļoti daudz, tas ir acīm redzami. Taču es uzskatu, ka nekādā gadījumā mums pret Kosovu būtu jāiztūras ar tik destruktīviem vārdiem, kādas mēs esam dzirdējuši, nu pat Kosta to nav pelnījusi. Tā ir sarežģīta jauna valsts, jauna nācija, un es uzskatu, ka daudzas no Kosovas problēmām izriet no tā fakta, ka septiņas Eiropas Savienības dalībvalstis vēl ar vienu nav atzinušas. Ā, es atvainojos, piecas Eiropas Savienības dalībvalsts sakrunātājs nav atzinušas Kosovas neatkarību. Grūti izveidot jaunu valsti, jaunu sabiedrību un attiecības ar citām valstīm, ja integrācijas ietvaros, un zināms, ka Eiropas Savienība vēlas, lai Kosova iestātos Eiropas Savienībā, nav vienots nostājas tik svarīgā jautājumā. Es domāju, ka no šī fakta vien jūs arī varat secināt, kāpēc ir incidenti uz robežām, kāpēc um, pastāv ar vienu problēmas ar kaimiņu valstīm. Es domāju, mums un Eiropas stabilitātei Un e, šīs Eiropas daļas stabilitātei ir svarīgi, lai Eiropas Savienība runātu vienā balsī. Un ir lētāk stimulēt Kosovas integrēšanos Eiropas Savienībā, nekā maksāt par iespējamo karu nākotnē šajā pasaules daļā. Es varu uzteikt referentes darbu par šo ziņojumu. Ziņojums ir uzrakstīts um, atklāti, labvēlīgi, tas cenšas būt stimulējoši. Es aicinātu Kosovas valdību būt atvērtākai pret uh, serbiem, lai serbi varētu atgriezties Kosovā un jāpievērš arī vairāku uzmanības vēsturiskiem un reliģiozajiem pieminekļiem, eh, ko, ko serbi, serbi būtu uzstādījuši Kosovā. Paldies! Eh, Paldies Vēgli kungam! Tanok kungs! Uh, much, Paldies priekšstādātāji! Ja Esmu ar interesi izlasījis šo ziņojumu, man ir domstarpības ar Lunačekas kundzi, tādas ir bijušas pagātnē, taču es uzskatu, ir svarīgi izmantot mierīgu valodu, apspriežot Kosovas jautājumus. Taču Kosova vēl ar vienu starptautiskajai sabiedrībai, ne tikai Eiropas Savienībai, ir pastāvoša problēma. Ne tikai piecas Eiropas Savienības dalībvalsts nav atzinušas Kosovas neatkarību. Diemžēl es nav visa pasaule. Uh, arī ANO puse asamblējas valsts nav atzinušas un, un arī divi uh, drošības padomas locekļi Krievija un Ķīna nav atzinuši Kosovas neatkarību. Tā ir sava veida bezizējas situācija un tā nevar būt ilgspējīga. Kosovai, diemžēl, nepieciešams pamata aģentūras, eh, lai tā vispār varētu funkcionēt. Tur ir Eurex, tur ir SAO, kas viss izmaksā simtiem miljonu dolāru gadā, ja ņem vērā šīs valsts nelielo izmēru un arī ir problēmas ar tās juridisko statusu, un eh, tur taču nav nekāda dabas resursu. Nu, katrā ziņā, <laughs> maigi izsakoties, te ir daudz smagu problēmu. Diemžēl Kosova arī pamazām kļūst par monokultūru. Tā tika sveikta eh, kā multikulturālas kopienas veidotāji NATO misijas laikā tieši tāpēc tika izvirzīta šī palīdzība Kosovai. Taču, diemžēl, tāda situācija vairs nav Uh, arī šī tilta problēma pāri uh, upei, Mitrovicā, pāri Bāras upei. Un eh, tur jau otru pusi tiltam jau ir paredzēta kopienas dalīšana, kaut arī kopiena piedara vienā valstī. Uh, es te neapspriestu Kosovas iestāju. Uh, kaut arī es esmu savas grupas vadītājs. Ketrīna Aštone un Roberts Kūpers arī atzinuši, ka viss šis jautājums jārisina pēc iespējas trīzā. Jādomā par iespēju miermīlīgi apmainīties ar iedzīvotājiem, lai situācija atzītu gan Serbiju, gan Belgradu. Kad Serbijai šiet, ka ir panākts miermīlīgs risinājums, ka tā Uh, piešķir neatkarību zemēji. Uh, ziemeļos uh, no Bāras upes, lai tādā veidā tad atgūtu savus enklāvus dienvidos, tad šāda veida formulējums mēs uzskatām ir vienīgais veids, kā nodrošināt mieru starp uh, arābu pasauli, palestīniešiem un Izraēlu tuvajos austrumos. Uh, Un tad jautājums, kāpēc mēs to pašu nevarētu eh, īstenot Eiropā līdzīgi saspīlētā situācijā starp valstīm, kas vēl pirms desmit gadiem karoja savā starpā. Tā tad ir jāraugās uz šo iespēju apmainīties ar um, teritorijām katras valsts um, ietvaros, un tikai tā var nodrošināt neatkarīgu, turīgu nākotni. Paldies, Tana kungs! Paldies, tagad Prēdis kungs! Bon, merci. Merci, monsieur... Jā, paldies, priekšsēdētāji, nerunāšu vesels trīs minūtes. Man ir komentārs par pirmo punktu vispirms, jo man šķiet, ka Tas ir nedaudz naivs, jo es atvainojos. Kā piecas dalībvalstis, kas neatzīst Kosovu, nevar uh, šeit arī tikt pieminētas, jo tas nav nekāds maznozīmīgs jautājums. Tas nav periferiāls jautājums, tas ir politisks, ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Un es uzskatu, ka ziņojums to neņem vērā. Te situācija tiek pasniegta tā, it kā vairākums uh, pieņem situāciju tādu, kā tā ir. Tomēr situācija ir ļoti jūtīga, tāpēc es domāju, ir jāņem vērā arī šo piesu dalībvalstu ieskats, tas jā, jāuztver nopietni. To nevar ignorēt. Otrakārt, es gribētu norādīt uz to, ka pirms vairākām dienām presē izskanēja informācija, ka 20 miljārdu serbu, kas dzīvo Kosovas ziemeļos, bija esot pieprasījuši Krievijas varas iestādēm aizsardzību, bija pat komentāri, kuros bija pausts uzskats, ka daudz Kosovas sērbu grib iegūt Krievijas pilsonību. Mēs to varam interpretēt dažādi šo lūgumu, taču es uzskatu, ka tas ir zīmīgi, ka šie Serbi nedomā par mums, tas norāda uz to, ka viņi mums neuzticas, ka daļa Kosovas iedzīvotāji neuzticas Eh, Eiropai 22 dalībvalstīm un tām piecām, kas arī neatzīst Kosovas neatkarību. Tātad mums ir jāpadomā par to, kā mēs izdarām spiedienu uz Belgradu. Manā skatījumā dažkārt mēs varam uh, gūt tikai pretēju efektu, un tad mēs tikai attālinām vēl vairāk Kosovu no Eiropas. Runājot par devīto pāntu par Euleks, tur izskan aicinājums dalību valstīm uh, kas ir uh, pieteikuši savu karaspēku atvilkšanu uh, no Kosovas pārdomāt šo soli. Attiecībā uz Rumānijas situāciju, kas jau arī nesen to ir paziņojis, es domāju, ka te pastāv konsens. Es domāju, ka vispār nav nekāda pamata atgriezties pie šī jautājuma. Nav nekāda pamata eh, to jautājumu pārskatīt. Paldies. Rīvodī kopa Tre minūti. Paldies, nākamais runātājs Kopa. Kopas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Man jāatzīst, ka esmu mazliet vīlusies uh, par šo Lunačekas tekstu, jo šiet, ka referenti nepieņemt īstenos situāciju, ka piecas dalībās nav piedzim, nav azinuši Kosovu. Katrā ziņā šis ziņojums nevar būt kā uh, Uh, varas svīra, lai piespiestu šīs valsts atzīst Kosovu. Es domāju, mums, kā parlamentam, ir jānosīt, jānosūt vēstības Kosovas iedzīvotājiem, ka viņiem ir reāla nākotne. Tāpēc vairums no mums atbalsta vīzu liberalizācijas režīmu. Un komisija arī sāks dialogu par vīzu atcelšanu. Es domāju, ka strādājot pie šī teksta, mēs varam panākt pozitīvu veistījumu mērķi, taču ir jāapzinās, ka tās Eiropas Savienības dalībās, kam ir juridiski un politiski pretēji ieskati, nemainīsies. Tātad mums ir jā, jārod risinājums par statusu jautājumu. Un tagad jautājums par Prištins un Belgradas varas iestādēm. Es uzskatu, ka mums ir jāsabalansē teksts vēlreiz. Jo lasot šo tekstu tādu, kāds tas ir, visa atbildība gulstas uz Belgradu. Tā tas tiek atainots, tas ir, uh, tiek atainots kā reāls uh, nolīguma neīstenošanas eh, rezultāts, uh, un ka, lūk, tieši Belgrada ir sākus krīzi pagājušajā gadā. Es saprotu, ka mums būs jauns uh, Eh, paragrāfs jauns punkts par eh, sestais punkts par Belgradas vēlmi atsākt dialogu. Un katrā ziņā ir jānosot jebkurš vienpusējs solis, jeb kāds embargo, embargo, vai tas būtu no Serbijas vai Kosovas puses. Vispēcot, Eiropas perspektīva ir svarīgs elements šādā kontekstā, un mums ir jāatkārto tas, ka dialogs ir vienīgais ceļš uz priekšu, un šāds risinājums ir nepieciešams visu reģionu iedzīvotāju interesēs. Faktiski pat laba lēmums par Serbijas kandidātu uh, valsts status piekrišanu, uh, piešķiršanu netiek apspriest. Tātad spiediens uz Belgradu jau ir. Tad mums ir jāuzsver vairāk, ka Prištinas uh, varas iestādēm nu jāievaro Kosovas serbu uh, cilvēku tiesības. Un mums arī jāpieprasa, lai varas iestādes mēģinātu šos Kosovas serbus padarīt drošus Kosovā, lai viņi nebūtu spiesti pamest šo valsts. Paldies! Paldies, Kopas kundzē! Tālāk, Brauka kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu runāt pavisam īsi. Manuprāt, ir kļūst pietiekami skaidrs, ka Kosovā, ko vēl nav atzinuši visi Eiropas Savienības valstis kā valsti, pastāv vesela virkne iekšēja problēma, kas ir jāatrisina, pirms šī valsts patiešām būtu darboties spējīga. Tie ir iekšējās attīstības jautājumi, juridiskās sistēmas jautājumi, jautājumi, kas ir saistīti ar administrāciju, bet, protams, arī jautājumi, kas ir saistīti ar konfliktu ar Serbiju un uh, valsts uh, darbību. Uh, uh, tas viss sarežģīja sasniegt tieši progresu. Gribētu no otras puses uh, teikt, ka runājot par perspektīvām, mums ir jāizpilda solījumi, jo šai valstī, ja tie kaut kas bijis jāizdara, jāizpilda prasības, tad viņi tās ir izpildījuši. Tas ir jautājums par reģionu stabilitāti soliem Salonikos eh, par to, kā paplašanās eh, Eiropas Savienību par šie, šīm, val, ar šīm valstīm ir un jau arī par to, kā panākt ilg, ilgu mieru un stabilitāti šajā reģionā. Mm, tas būs sekas un mācība, kas jāmācās no 90. gadu kariem, un uh, situācija tur bijusi visu laiku sarežģīta. Tomēr tas tāds principiāls jautājums. Ja viņi ir izpildījuši nosacījumus, un ja viņiem palīdzēs uh, dalības eh, perspektīva Eiropas Savienībā attīstīties. Un nu, tas tāds klasisks gadījums. Protams, ka var teikt, ka uh, tas maksā par daudz naudu. Par daudz naudu maksā uz turieni sūtīt par daudz karēvju. Tas noteikti tā ir. Un arī nodrošināt citus drošies mehānismus. Pārāk dārgi ir tad, ja Eiropā plūst asinis. Es domāju, ka tas ir taisnība. Tā nav nekāda sakara ar imperiāl, uh, imperiālismu sajūtu. Uh, protams, ka uh, kāds tur var. Uh, uh, jā, teikt, ka tur kāds rīkojas imperiāli, bet teikt, ka Eiropas Savienība, kas e, ļoti lielā apjomā mēģina šajā reģionā, kas vienmēr ir bijis tas nemierīgs reģions, un kas ir bijis sākums ļoti daudziem e, kariem Eiropā, nodrošināt tur e, ilgstošu mieru, to apzīmēt par imperiālismu pieeju, tas parāda, ka tie, kas tā saka, uh, nepavisam un nemaz intelektuālā ziņā nav sapratuši, kas ir Eiropas Savienības apvienošanās ideja. Paldies Re Broka kungam, Munis kungs. Munises kundze. Šis ir svarīgs brīdis šai komitejai. Man jāsaka, uh, Tiek pieminēt Kosovu, tad ir arī situācija, no, ir jāņem vērā tas, šīs situācijas īpatnība, kas ir parādīta daudzos dokumentos, šeit eh, arī norāda uz rezolūciju. Pirmajā punktā ir teikts, ka Eiropas parlaments uh, aicinātu piecas dalībvalstis, kas nav atzinuši Kosovu, uh, Kosovas vienpusēju neatkarības deklarāciju tiešām atzīt Tā ir situācija, kurā Eiropas parlaments nav kompetents. Un ja kaut kas tā tiek teikts, tad tas uh, vienkārši pastiprinās uh, plaisu. Un šeit vajadzētu pēc iespējas vienot pozīciju ieņemt. Turklāt arī sesto punktu, kur uh, tiek apvainota Serbija, ka tā neizpilda iepriekšējais vienošanās pret Kosovu un prasa no Serbijas radīt no, noteiktos priekšnosacījumus, lai varētu veidot dialogu. Uh, Tur varbūt kā arī par to vajadzētu teikt, ka tā bija tieši Serbija, kas uh, apvienotā nāciju organizācijas ģenerāla asamblējā teica, ka tieši Serbija uh, ir rīkojusies pozitīvi, atzinusi, un uh, komisija ir teikusi, ka Serbija ir uh, izpildījusi noteikumus. Un uh, Kosovas sarunu vadītājs teica, ka Serbijas uh, Uh, puse izpilda arī brīvās tirniecības nosacījumus, tādēļ nevar apgalvot, ka Serbija nepieturas ne pie, kādiem, ne pie kādas vienošanās. Tās valstis, kas uh, Kosova Eiropas Savienībā nav atzinušas, sniedz ieguldījumu Eiropas centienos pastiprināt stabilitāti Rietumbalkānos. Piemēram, mēs uh, esam paturējuši iespējamu augstā līmenī sasaukt sanāksmes starp Eiropas Savienību un um, Balkānu valstiem. Tas bija Spānijas prezidentūras laikā. Tur tika vienbalsīgi pieņemta rezolūcija 2010. gada septembrī un 27 uh, valstis uh, runā ar, uh, mēs atbalstām dialogu starp Prištinu un Belgradu. Ja visas Eiropas Savienības dalību valstis ieņemt vienotu pozīciju, tad jau šis dialogs vispār nemaz nebūtu noticis. Un tādēļ būtu ļoti vēlams, kā jau vispirms tam teicu, ka Eiropas parlaments neatteiktos no tā panākt patiesu vienošanos, un tas iekļaus sevi arī šīs piecas valstis. Mēs ceram, ka arī starptautiskās tiesības tiks ņemtas vērā, kur ir runa par uh, oficiālo nosaukumu valstīm. Kosovas valsts nosaukums pēc 94. gada ANO tur ir oficiālais nosaukums pēc 1744, 489, un viņiem ir pašiem savu kompetenci par to, kādas valstis tāds ies un kādas neatzīst. Tad arī vēl jāsaka, ka Eiropas parlaments tam vajadzētu koncentrēties uz nepieciešamiem uh, reformām, kas ir nepieciešams, ir tiepaši tas, kas ir svarīgi iedzīvotājiem. Un uh, Arī komisijas paziņojumā 12. oktobrī par to ir runa. Pamat problēmas kā tiesiska valsts, diskriminācija, organizētā noziedzība, administrācijas eh, nepietiekamā darbība, par šiem punktiem vajadzētu runāt, un nevis par tematiem, kas eh, novad pie šķelšanās. Mēs atbalstam dialogus ar Belgradu un Prištinu. Tas skaidri parāda, ka ir pamatoti atbalstīt vienošanās starp abām valstīm. Ir arī jāsaka padomē, tagad ir uh, mm, izstrādāts paziņojums, kur pozitīvi tiek norādīts uz dialogu starp abām pusēm. Paldies! Paldies! Tagad vārds pēc tādiem ļoti stingriem kritērijiem. Vispirms ēnu referentiem, un pēc tam chronoloģiskā kārtībā var izrunāt pārējie runātājiem. To es uh, daru ņemot vērā visu notiekumus, bet tagad es kādu izdarīju vienu kļūdu, saka priekšādātājs. Es jūs nosaucu, eh, ka nepareizās grupas, es jūs nepateicu no ādas, bet no sociālistiem. Bet es tiešām ievērēju noteikumus, kam es dodu vārdu. Es nevienam ne, nedodu nekādas priekšrocības. Tas bija paskaidrojums par šo kļūdu. Pats Ankungs, jūs esat pēdējais mūsu runātājs sarakstā. Un uh, varbūt tikai vienu minūti jums laiks. Paldies, priekšsēdātāji. Es izteikšos tikai vienu minūti. Nebija gaidījis izteikties, tā kā neviens no manas grupas neizteicās, tad es runāšu. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt referentu, tā sabalansēto nostāju. Viņi ir darījusi, paveikusi ļoti labu darbu. Es domāju, ka mums pret Kosovu jāizstūras ar cieņu, kā pret kuru citu cieņu, tā gan ir jauna valsts taču. Uh, tā ir nesen pārvarējusi konstitucionālu krīzi, un mēs uzskatām, ka referentes priekšlikumi dodas pareizā virzienā, un mēs būsim gandrīz tos atbalstīt. Paldies! Paldies, Vatson kungs! Paldies, ka izteicāties arī tik īsi! Un trīs minūšu laikā es ar referentu varēšu pabeigt. Viņš saka, es mēģināšu pabeigt trijās minūtēs, bet nu labi. Paldies kolēģiem tiem, kas ir atbalstījuši ziņojumu un tāpat kā pēdējais runātājs un arī citiem. Taču es gribu pateikties arī tiem, kas ir bijuši kritiski. Nezināju, ka tā būs. Par to nav nekādu šaubu. Ļaujiet man atsaukties dažiem elementiem, ko pieminēt. Jūs vairāk no jums pieminēja kritiku, kas adresēta pret Eleks. Uh, Es pagātnē arī esmu kritizējuši dažus Euliks aspektus, tāpēc es gribētu tagad redzēt, kādu veidu informāciju mēs varam saņemt, taču es esmu pilnīgi pārliecināta par jauno Euliks mandātu, kam, en, kam Euliksam jābūt. Tur būs jāizvērš dažas reformas, tās jebkurā gadījumā norisināsies. Un šai ziņā es gribu sadarboties ar tiem, kas būtībā atbalsta Euliks. Uh, Bet tie, kas izteicās, ka viņi vispār neko reāli negrib finansēt, es domāju, te nav liela pamatā sacīt, bet ceru, ka nē, referentiem būs iespējams panākt vienošanās. Un uh, eh, Dārtmals minēto uh, plašsaziņas līdzekļu neatkarību. Ļaujiet man pienēt dalību valstis, Mērdokungu. Uh, ir bijuši uh, skandāli arī mūsu reģionā, vairāk nekā Kosovā šai ziņā. Un tagad runājot par to, ko pieminēja kolēģi uh, no tām dalībvalstīm, kas neatzīst Kosovu, es viņu kritizēju formulējumu. Šāds formulējums tika atzīts jau no vairākam pušu šeit pagājušajā gada, un es zinu, ka Eh, dažās no šīm valstīm valdības mainās, varbūt tad te ir iespējams panākt zinām progresus, bet problēma parasti tieši Eiropas parlamentā, kur mēs pārstāvam šo kopīgo Eiropas Savienību, nevis cerams tikai dalībvalsts, ir tas, ka Kosovas integrācija ir Eiropas jautājums. Un tām piecām dalībvalstīm, kas neatzīst Kosovu, tie ir tieši vietējas dabas jautājumi, kuru dēļ viņi nevar piekrist. Kosovas neatkarībai. Tātad tas ir iekšējais dabas jautājums. Un vēl daži, kri, dažas kritiskas pie, piezīmes izskanēja par progresu Kosovā. Ja jūs rūpīgi izlasāt ziņojumu, tad es arī kritizēju to, kas netika panākts. Uh, Kosovā, un es arī minu, ka vairāk progresa ir vēl ar vienu nepieciešams, un esmu atvērta uh, kolēģi priekšlikumiem, ja jūs labi lasāt, tad jūs to izlasīsiet arī šeit. Teno kungs, esmu pārsteigta dzirdēt, ka Kosova kļūs par monokulturālu valsti. Jūs taču arī esat komisija, delegā, Kosovas delegācijas loceks. Ja jūs tur būtu bijis, tad jūs zinātu, ka bija Škalī Turku un arī um, Melnkalnes un Sērbijas um, kultūra pārstāvi mūsu vizītes laikā, ar kuriem runājat. Tad jūs to zinātu. Uh, Tā no kungs mums ir bijis debats par to arī agrāk, jo īpaši dienvidūs tur ir mēri, pašvaldības, kur ir panākts labs progress. Ziemeļu reģions ir problemātisks, un to es arī šeit pieminu. Runājot par dialogu, es ceru, ka dialogs eh, nonāks pie pozitīva rezultāta Un Sērbijai būs jāiztēno, jāiztēno daži soļi. Es esmu lasījis padomes ziņojumu. Es zinu, ka vakar ir bijis zināms progress saistībā ar izglītības diplomu atzīšanu, taču vēl ar vienu ir daudz darāma. Lai kā es iestātos par Serbijas kandidātu valsts statusu, tomēr labas kaimiņa attiecības ir tikpat būtiski svarīgs aspekts, kā uz to norāda komisārs Fīle. Uh, viņa ziņojumu. Liels paldies un ceru, ka būs iespējams vēl izvērst debatas. Es domāju, tad, tad eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. decembris, mums vēl būs iespēja par to runāt. Paldies! Paldies par diskusijām! 23. un 24. janvāris būs tie datumi, kad mēs runāsim par grozījumiem. Un tad būs balsojums Līdz ar to mēs šo tematu tagad esam izrunājuši. Tagad mēs pārējām pie ziņojuma projekta ar priekšlikumu Eiros parlamenta iediekumam padomē par Eiropas demokrātijas uh, fonda iespējamās izveidas kārtību. Tā ir pirmā pārbaude šim dokumentam. Un tagad uh, mēs mēģināsim tā ļoti ātri vienoties starp referentu un ēnu referentiem. Mums tas ļoti ātri jādara, jo Serbijas ministrs jau būs klāt pēc septiņām minūtēm. Mums ir ārkārtīgi maz laika debatēm. Lambsdorfa kungam vārds. Pozicindā. Paldies, priekšēdētāji. Mēs eh, tagad patiešām diskutēsim par priekšlikumu, priekšlikumam padomē par to, kā varētu iekārdot Eiropas demokrātijas fondu un kāds ir tā visa fons attīstība Arābu valstīs, bet arī dažās citās valstīs ir parādījusi kā instruments, kas ir Eiropas Savienības rīcībā demokrātijas atbalstam, mm, neatbilst visā pilnībā tiem mērķiem un uzdevumiem, kas pastāv. Mums ir jādomā no vienas puses politiskāk un strateģiskāk, bet no otras puses mums ir jāvar reaģēt ātrāk, tad, kad mainās lietas pasaulē. Šie abi aspekti, šī analīze, uh, To atbalsta arī aktuālā prezidentūra, kas šo projektu virza priekšat ar lielu entuziasmu, un uh, šis projekts uh, ir izdiskutēts arī starp dalību valstīm 27. jūnijā padome jau ir piekritusi šādu fondu dibināšanai. Mūsu ieteikumā kas uh, pēc vairākām sarunām ar ēnu referentiem un pēc eh, ēnu uh, referenta oficiālās tikšanās uh, un arī ar saziņas ar Eiropas ārlieta uh, rīcības dienestu. Mm, tajā jau ir iekļauti, jau ir tajā iekļauts idejas no visām politiskajām grupām. Gribētu pieminēt tikai atsevišķus punktus, un es jau priecājos arī par debatēm, kas būs, ja būs jautājumi. Viens no punktiem, ko vēlētos pieminēt, mēs varēmies kļūt strateģiskāk un ātrāki. Katrīnas aštuonas vārdiem runājot, proti, kā ir jāatbalsta ilgspējīga demokrātija. Valstīs, kas ir eh, pārmaiņu procesa sākumā vai vidū, runa ir par to, ka mēs veidojam partneru attiecības ar pusēm, iesaistēm pusēm šajās valstīs. Šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, tiktus bez tādas partnerības arī ar tām dalību valstīm, kas atbalsta demokrātiju, uh, un uh, savos fondos vai citās iestādēs, vai kas viņiem ir nodibināti, lai viņi, piemēram, ar Eiropas uh, demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, lai visu to varētu apvienot kopā, tas viss būtu tā papildinoši, sinerģētiski, lai fonds ir kā tāda liela tāda ietvara uh, organizācija, kas uh, sniedz atbalstu, bet kas operatīvi nav pārstāvēt uz vietas Tur varētu tikt uzsākti projekti noteiktās valstīs ar ieviešanas partneru palīdzību, un to varētu iedomāties, kā Eiropas uh, cilvēktiesību un demokrātijas instrumenti varētu izmantot. Tādēļ mēs ieteiktu strukturēt dialogu starp, uh, starp šādu fondu un Eiropas ārlietu dienestu. Uh, par to, kādas iestatās puses vai kādas tās būs. Tas samērā tā plaši tvērts. Ir runa par to, lai mēs varētu ātri reaģēt un, eh, ja būtu nepieciešams, konkrēti palīdzēt uz vietas. Svarīgais ir tas, ka mēs šeit eh, dažas iestājas puses varētu tā pastiprināt, pievērst tā uzmanību, lai kuri varbūt tā īsti vēl nav varējuši darboties, eh, sadarboties ar Eiropas ārējas rīcības dienestu, var tā nav tagad tieši pušu finansējums jau no esošajām uh, partijām, viesistēm pusēm, bet runa ir par to, lai politiskajām kustībām, kas tikko kā rodas, dotu iespēju uh, sākt darboties. Ko mēs vēlamies ir tādu nepašlogotu struktūru, struktūru, kas darbotos Briselē, un kas cieši sadarbotos eh, ar Eiropas ārlietu rīcības dienestu, no tā saņemt informāciju, un arī, lai būtu saistīti arī ar valdības struktūrām, lai eh, izmantotu arī parlamenta politiskos spēkus, jo ir domāts šeit eh, tērēt Eiropas Savienības līdzekļus, tādēļ Eiropas parlaments būs iesaistīts kā budžeta iestāde. Uh, Un eh, šis politiskais darbs, eh, tajā ir svarīgi panākt līdzsvaru, lai arī uh, Eiropas parlamenta uh, viedoklis tiktu iesaistīts. Kolēģi jau to teica arī sarunās. Sīdnieks, paldies, un es jau tagad ar prieku uh, gaidu diskusijas, kas būs nākotnē. Paldies Lamsdorf kungam. Saifi, Saifi kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties mūsu kolēģim Lansdorfa kungam par viņu komentāriem. Mums ir bijusi iespēja apmainīties ar viedokļiem par šo jautājumu. Es gribētu atbalstot viņu sacīt, ka nesenā Arābu pasaulē notikušie notikumi mums liek pārskatīt mūsu stratēģiju attiecībām ar šīm valstīm. Šī fonda izveidei ir jāsniedz pievienotā vērst, vērtība attīstības atbalsta programmā. Jānodrošina vienkārši, finansē, vienkārši finansējuma aprite, kas paredz uh, ātru rēģēšanas spēju un elastību. Šādam fondam ir jāsniedz lielākā Eiropas saimnības redzamība demokrātijas stiprināšanas jomā. Izvairoties no tā, ka Eiropas Savienība tiktu vainota um, iejaukšanās procesos. Un te ir divi, vairākas lietas, ko gribētu pieminēt. Runa par to, ka vai politiskās partijas reāli finansētu šo fondu? Kādas ir garantijas vai nepastāv risks, ka mūsu neutralitāte un līdzsvars, kas mums būtu jāuztur, tiktu šādā veidā skarts? Vai nebūtu sāprānsēt fondu vai NVO? lai Eiropas Savienība netiktu uzsvert, uztverta kā iejaukšanās spēks valsts iekšējās vietā, iekšējās valsts lietās vai šim fondam nebūtu jā, jātiec uz tām valstīm, kas ir uh, reformu situācijā pie mūsu robežām. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tuv, uzmanību tuvākajā laikā, tuvākajos gados Eiropai vistuvākajām valstīm. Vēl viens komentārs šim fondam, līdzīgi tam, kā notiek jau citās dalībvalstīs, ir jāfinansē programmas, kas uh, veicinātu to personu izaugsmi, kas ir iesaistījušās cilvēku tiesību demokrātijas procesos. Un Eiropas Savienība varētu tā izcelt sievietes un vīriešus, kas darbojas demokrātijas labā. Pēdējais komentārs runājot par administratīviem noteikumiem lai pēc iespējas atvieglotu pārvaldību un administrāciju, es iestātos par struktūrām, kas vislabāk iedarētos. Fonds vai virtuāls fonds to administratīvu varētu piesaistīt, piemēram, cilvēktiesību un demokrātijas direktorātam Eiropas Savienības ārlietu dienestā un tas varētu arī sadarboties eh, koherenti ar Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku. Un nobeigumā Eiropas parlamentam ir jābūt cieši iesaistītam ar šī fonda finansēšanu un uzraudzību. Paldies! Gomes, Paldies, Saifī kundze. Gomes kundze, divas minūtes nevarētu. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāju Veronikas de Kaizervārdā. Viņa ir ānu referenti no mūsu grupas, bet viņa tagad nevar, klāt, nevar būt klāt, tāpēc viņa lūdz man izteikties viņas vārdā. Taču es gribētu sacīt, ka man jo īpaši interesē šis jautājums, ja es biju pirmā priekšsādātāja vēl pirms polijas institīvas, kur var tikai uzteikt iestātu, jo, e, un tur tad es iekļāvu šo Eiropas demokrātijas fonda. Uh, piedāvājumu pirmo reizi 2010. gadā izstrādāt savu ziņojumu. Veronika lūdza man jums nodot šo ziņu, ka Eiropas parlamenta uh, izpētes tiesībām saistībā ar šo fondu ir jātiek ņemtām vērā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai, uh, guver, lai pārvaldītāju um, padome tiktu pārskatīta. Padome strādā pie šīm vadlīnijām, pamatojoties uz attīstītiem idejām saistībā attiec saskaņa ar šo, straktu, ar šo struktūru varētu būt piedāvāja no 27 dalībvalstīm, taču tam nebūtu jēgas parlamentu pārstāvniecībai jābūt lielai, un kas pilnīgi arī atainot šī parlamentu politisko gammu. Un uh, šim fondam ir jābūt uh, operatīvam, lai tas tātad atbalstītu demokrātiju jebkurā pasaules malā. Vēl viens elements ir, protams, politiski sabalansēta pārstāvniecība, kā jau es sacīju, uh, parlamentam pārstāvot visu politisko spektru. Un visbeidzot, Veronika arī uzskata, ka fondu piešķiršana ir jāīsteno ar vietējo uh, organizāciju, nevis Eiropas organizāciju starpniecību. Un arī Lamsdorf kungs ar to nāca klājā, un es varu tikai viņam piekrist. Un tagad mans, man komentāri divas lietas. Uh, Pirmkārt, jāatbalsta vietējās organizācijas, taču mums jāatbalsta jebkura aktīvā iesaistītā puse, kas varētu būt uz vietas. Piemēram, tā varētu būt politiskā partija uh, vai citi fondi, tātad mums nevajadzētu viņus svītrot no savu pārdomu loku. Pēdējais jautājums. Eiropas Savienības iesaiste ir paredzēta Un es dzirdu, ka ir paredzēts to finansēt no demokrātijas institūta. Šis uh, instruments, šis instruments, ja mehānisms ir svarīgs un tas mums ir nepieciešams cilvēktiesību demokrātijas veicināšanai. Taču mums vajadzīga nauda no citiem mehānismiem, no tiem, kas nenodarbojas ar cilvēktiesību jautājumu, kā tiem tas būtu jādara. Piemēram, ICI un vēl citi tādu ir daudz, katram ģeogrāfiskam reģionam savs tāds ir. Mums te nevajadzētu aprobežoties ar tīri tikai kaimiņu attiecībām. Paldies. Honorevole Lokvīler, per favore, divi minūti. Lokvīlers kundze, divām minūtēm. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, mēs lasījām projektu, un mēs uzskatām, ka tas eh, būtībā ir labs, bet ir samērā sarežģīti. Uh, Eh, šeit eh, kritizēt konkrētus mērķus, jo mēs dzirdējam, ka tas viss vēl nav tāds ļoti konkrēts pieņems apveidu. Mēs jau rēķinājāmies ar to, ka decembrī, decembrī sākumā to visu pieņēms, bet ja tagad runa tikai par to, eh, pieņem tikai tādu vispārīgu ideju, tad tas rada tādu diezgan lielu neskaidrību. Gribētu jums, Grāf Lamsdorf jautāja, vai tas uh, ietekmē šīs rezolūcijas laika grafiku. Ja mēs nevaram šeit uh, skaidri tādu ļoti būt skaidru laika grafiku un izvirzītu mērķu termiņiem rēķināties. Uh, šīs uh, idejas pirmā prezentācija bija, bet ir vēl ļoti daudz tādu jautājumu, kas vēl nav atrisināti. Mums ir svarīgi, mums zaļajiem, un mēs jau esam iesnieguši grozījumus, kā parlaments piedalītos. Mūsu grozījumi ir arī iekļauti, ņemti vērā. Mēs teicām, ka šis Eiropas Savienības budžets, ja Eiropas Savienības budžets to finansēs, tad uh, tam vajadzētu būt pilnīgi saskaņotam ar Eiropas Savienības finanšu likumiem. To jūs arī iekļāvāt. Bet mēs arī vēlējāmies un vēlreiz to iesniegsim kā grozījumu nodrošināt, ka nekādā gadījumā uh, vairāk kā 50% eh, no šī fonda nebūtu, nenāktu no Eiropas Savienības naudas. Arī citus grozījumus jūs iekļaujāt, iekļāvāt, arī Komeša kundze to jau teica, es viņai pilnībā piekrītu, mēs savu tekstu vēlreiz pārstrādāsim, lai, ka nekādā gadījumā instruments cilvēktiesībām un demokrātijai, lai tas netiktu ierobežots un samazināts. Es domāju, ka arī ļoti žēl, ka tas uh, grozījums netika no mums iekļauts, ka tiktu izvairītos no tā, ka, lai netiktu dubūtī kaut kas atbalstīts. Un es domāju, ka uh, demokrātijas uh, fonds pirmkārt tas būtu vērts uh, eh, cilvēktiesību aizstāvjiem, bet tur jau ir pašiem savu projektu Eiropas ārējas rīcības dienestā. Un arī tie projekti, ko uh, FAM komiteja ir pieņēmusi, tie arī ir labi. Būtu ļoti labi, jūs iekļaut arī šos grozies. Paldies. Honorevole Lokbīler, chiude il dibattito. L'onorevole. Paldies, Lobija kundzei nozīme pēdējais runātājs, lūdzu. Jā, fien. Vēsings kundze, paldies. Manas politiskās grupas eh, vārdā var teikt, ka mēs eh, ļoti skeptiski vērtējam šo instrumentu. Mēs šeit saskatām ļoti lielus demokrātijas trūkumus. Tieši šis mēķis to tik īslaicīgi un eh, pēdiņās nesarežģīti veidot šo instrumentu. Mums šķiet, ka tieši tā arī notiks, ka tas būs sarežģīti un saistīts ar problēmām. Gribētu teikt, ka mēs droši vien šo instrumentu pamatoties uz mūsu uh, pretējo viedokli droši vien noraidīsim, bet tomēr es gribētu izmantot šo iespēju te izteikt dažus komentārus un uh, groziem priekšlikumus. Vienu jau šeit kolēģi izteica, bet tomēr es gribētu vēlreiz to pieminēt, īsumā pateikt. Es nelasīšu to visu priekšā, bet vienkārši mēģināšu to apkopot. Mēs uzskatām, ka būtu svarīgi, lai saklabātos suverenitātes princips mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai šis instruments netiktu ļaunprātīgi izmantot citām interesēm. Mēs eh, pievēršam īpašu uzmanību parlamentā kontrolē un arī budžetu kontrolē. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, ka pirms naudas piešķiršanas, ko veiktu kāda pārkārtot augšup stāvošu instance, lai tiktu pārbaudīti saņēmēji un lai būtu arī novērtējums pēc naudas piešķiršanas, lai to arī veiktu kāda neatkarīga institūcija. Paldies! Bene, eh, grazie onorevole Lösing, mi scuso con i colleghi eh, Preda, Gib. Paldies, Lodings kundze. Atvainojos Volskim Žīfam. Es nevaru dot jums iespēju izteikties. Mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma 8. decembrī, kad notiks diskusijas. Lamsdorf kungs, vai jūs vēlties ko teikt? Maksimums trīs minūtes. Darīšu, ko varēšu, priekšsēdētāja kungs. Paldies. Īstenībā es tagad uh, Sēriešu Vaiska un citu kolēģu teikto vēl, es to gaidi, gaidīju, to reiķināju, to, kam viņi runās. Jā, kas attiecas uz vienošanos Eiropas parlamentā, pamatoties uz uh, šī fonda raksturu, ne tikai runāja par kontroles mehānismu institūciju interesēs, bet arī tādēļ, ka mēs esam kvalificēti kā demokrātiski vēlēts orgāns Eiropas Savienībā uh, gan koncepcijas ziņā, gan stratēģijas ziņā eh, atbalstīt šādu demokrātijas fondu. Un tas ir arī iekļauts uh, ieteikumos. Ir arī vēl daži punkti, par kuriem vajadzētu diskutēt, par to vienkārši vajadzētu runāt. Piemēram, ja Veronika iesaka, ka ir tiešām tieši jāvēršas pie uh, vietējām pusēm, iesaistiem pusēm, vai tad šādu Briseles, Briselē uh, atrodošamies struktūru, vai mums tas izdosies. Varbūt būtu labi, ja e, iesaistītu arī NVO. Jautājums, ko pieminēja ar Barbara Lohbīlera, ne vairāk kā 50% Eiropas Savienības līdzekļiem. Tas nozīmē iekšējam līdzsveram strateģiskos lēmumos. Arī tas ir jautājums, par ko vajadzētu vēl runāt, vajadzētu diskutēt. Tādēļ arī nesam vēl to pagaidām tādā vedē kļāvuši, bet domāju, tas vēl nav gatavs pieņemšanai. Tas pats attiec uz to, ko teica kolēģis Saifi. Uh, kādā formā strādāt ar politiskajām pusēm. Es jau teicu, ka mēs nevēlamies partiju finansēšanu, bet, protams, ir kaut kādas noteiktas situācijas, kurā kaut kādas kustības mainās, un no kustībām veidojas partijas. Piemēram, kādā valstī ir pirmā uh, Eh, pirmās brīvās vēlēšanas, tad no pilsoņu kustības rodas partija, un nevar jau viņiem pēkšņi atņemt eh, atbalstu. Tas ir jautājums eh, par to, kāda būs mūsu koncepcija, kāds būs šis darbs, ko mēs kopā varētu izdiskutēt, un tad vajadzētu runāt par to, kā to vislabāk atrisināt, kas kalpot lietas būtībai. Pēdējais punkts - Barbara Lohbīlera teica jautājumu par to, ka šie uh, mērķi vēl īsti nav skaidri. Es arī dzirdēju no padomes uh, par laika grafiku. Uh, ka to arī vajadzētu pieņemt, un eh, ka tas tiek vēl atliekts, ka diskusija vēl par to turpināsies, mēs tu par to paraudzīsimies. Es šo laika grafiku speciāli uztaisīju tādu, lai mēs kā parlaments vēl varētu turpināt konsultāciju. Man nav nekāda problēma ar to, ka m, varētu mainīties šis laika grafiks arī vēl. Uh, principiāli vai arī grozījuma iesniegšanas eh, termiņi vēl mainītos, lai būtu iespēja diskutēt, lai tas iet roku rokā arī ar citiem orgāniem. Tas nozīmē, ka va, tur mēs droši vien tiksim tālāk, ja paraugāmies uz to, kā diskusijā tiestās arī citās institūcijās. Vēl viens punkts, es domāju, ka eh, viens punkts ir īpaši interesants, ko teica Saifi kundze. Uh, jaunas aktīvisti es domāju, ka tas ir tāda interesanta pieeja, kur Eiropas Savienība kaut ko var darīt. Tik tālu eh, priekšnedēļ skatās jau uz pulksteni, un mēs turpināsim diskusiju citreiz. Rīt, ap citu, būs arī polijas ārlietu ministrs, un šeit runās, tas būs ļoti interesanti. Es ieteiktu un lūgtu uh, atnākt kolēģiem un paklausīties. Diemžēl es nevarēšu būt, tāpēc, ka mums ir partijas kongress. Paldies, Lamsdorf kungs! Tad 8. decembrī mēs skatīsim projekta, ziņojumu projektu. Šī bija tikai tāda pirmā viedokļa apmaiņa. Un, kā jau jūs teicāt, arī ar polijas ārlietu ministru mēs par to runāsim. Līdz 15. decembrim var iesniegt grozījums, diskusijas un balsojums būs februārī. Tālāk pāriesim pie desmitā darba kārtības punkta viedokļa apmaiņa ar Serbijas ārlietu ministru Vuku Jeremiku. Viņš uh, gaida pie zāles durvīm un tādēļ lūksim viņu ienākt. Buongiorno, possiamo proseguire. Buongiorno intanto al ministro. Sveic mūsu vidū Luku Jermiku, ārlietu ministru Serbijā. Un es domāju, visu kolēģi vārdā es varu sveikt jūs par to, ka Eiropas komisija uh, ir ieteikusi padomēji jūsu valstī piešķirt kandidātu valsts statusu uh, iestājai Eiropas Savienībā. Tas pilnīgi skaidri atzīst to, ka jūsu veiktās reformas iet pareizajā virsienā. Protams, ir vēl daudz lietu jāpadara, pirms tiks sasniegts galamērķis, bet, nu, padoms priekšā tagad ir nonācis šis ieteikums no komisijas. Kandidātu valsts status, kā jau jūs zinat, ir saistīts ar priekšnoteikumu. Un šī konkrētajā gadījumā uh, attiecību uzlabošana ar Kosovu. iepriekšējās diskusijās šo pēcpusdienu mēs runājām par šo jautājumu. Mēs apzināmies, ka tas ir diezgan jutīgs, bet eh, jābūt pragmatiski noskaņotiem, un mums ir liels prieks dzirdēt, ka dialogs ar Prištinu, kurš sākās pagājušajā mājā, joprojām turpinās, ir panāktas vienošanās par eh, daudziem konkrētiem jautājumiem. bet joprojām ir saspringts attiecības starp Serbiju un Kosovu, starp uh, serbiem un kosoviešiem. Tāpat ir citi aspekti, kas ir novaduši pie kavēkļiem. Tāpat mēs zinām, ka abas puses nesen ir tikušās, ir vienošanās par universitāšu diplomiem, bet uh, pati lielākā problēma joprojām nav atrisināta. Mēs eh, ceram, ka varēsim šos jautājumus ar jums apspriest. Un tad eh, bez liekas kavēšanas došu jums iespēju izteikties. Paldies eh, priekšsādātāji, dāmas un kungas, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti. Paldies, ka atvēlējāt man laiku un ieradāties arī, lai runātu par Eiropas nākotni un par Eiropas perspektīvu visiem Rietumu Balkāniem, tostarp arī uz Serbiju skatoties. Saprotu, ka ir sarežģīts laiks Eiropai, tiek skatīti ļoti daudz dažādi sarežģīti jautājumi. Un varbūt uh, citi no tiem vairāk saista tos cilvēkus, kas jūs ir ievēlējuši. Tādēļ tiešām liels paldies par to, ka jūs devāt man iespēju šodien šeit izteikties. Eiropa mūsu atspriekšā mainās, arvien vairāk tiek runāts par to, kur, uh, kurā virzienā iet, domājot par šīm pārmaiņām. Daži pat apšauba Eiropas projektu kopējo uh, veiksmi, skatoties uz izaicinājumiem, kas stāv Eiropiešiem priekšā mūsdienās. Bet uh, noteikti var ar pārliecību teikt vienu, Eiropas process ir bijis ļoti veiksmīgs, domājot par tiem pamatiemesliem, kādēļ Eiropas Savienība tika izveidota. Tātad veicinot ilgspējīgu mieru un uh, Uh, uzplaukumu Eiropā. Un šīs veiksme, pateicoties šai veiksmei, ir grūti iedomāties, ka varētu būt kāda sadursmes Eiropas teritorijā. Varbūt šāda domāšana ir arhaiska, ņemot vērā tās grūtības, ar kurām Eiropa saskarās šobrīd. Un tomēr tas ir mēķis, kas ir jāsasniedz tajā Eiropas daļā, kur es uh, dzīvoju, tātad Dienvidu Austrumu Eiropā, jeb Balkānu reģionā. Mūsu teritorijā mēs arī vēlamies domāt par ilgspējīgu mieru un pārticību. Manuprāt, vienīgais ietvars, kurā mēs varam virzīties uz šādu stāvokli, ir iestāšanās Eiropas Savienībā. Es ļoti ceru, ka šis uh, process uh, turpināsies visām Rietumu Balkānu valstīm, jo tas pirmām kārtām ir par Eiropas vērtību pieņemšanu par Eiropas tiesību aktu un standartu īstenošanu, par akī komunitēru izpildi, par Kopenhāgenes kritēriju izpildi. Tas, ko es vēlos teikt jums, ir tas, ka mēs šeit nedomājam tik daudz par gala stāvokli šajā ceļa posmā. Tas ir par mūsu iespēju turpināt uh, reformas, par ko mēs vairāk domājam. Notiek ļoti plašas diskusijas mums dažās Eiropas valstīs par to, vai ir īstais laiks uzņemt jaunus da, uh, dalībniekus, vai tas vispār ir iespējams. Man nav skaidrs, cik uh, līmeņos mēs spēsim darboties. Bet, ja skatāmies uz Rietumu Balkāniem, izņemot Horvātiju, šīs Šie lēmumi nav par dalību, vismaz uz to, to brīdi, nē. Manuprāt, Serbijas un pārējo Rietumu Balkānu Eiropanizācija ir pirmkārt Serbijas pilsoņu interesēs, bet arī ļoti lielā mērā visas Eiropas interesēs. Un tieši šajā kontekstā es uh, vēlos runāt par to svarīgo lēmumu pieņemšanas laiku, par 9. Uh, decembri. 9. decembris būtu ļoti svarīgs datums Rietumbalkāniem, jo tieši šajā dienā Horvātija parakstīs iestāšanās līgumu. Un par spīti visajām grūtībām Eiropas telpā, par spīti uh, krīzē, kas šobrīd plosās. 9. decembris būs labas ziņas Rietumu Balkāniem, jo Horvātija parakstīs iestāšanās līgumu. Bet tikpat svarīgi, ka šis eh, parakstīšanas fakts ir veistījums, ko Brisele tādējādi sniegs par to, kas notiek tālāk pēc tam, kad Horvātija būs pievienojusies Eiropas Savienībai. Ir ļoti daudz analītiķu, kas uzstājas to, ka ir jāietur pauze, jāpārdomā, jāparaugās uz to, kāda ir situācija Eiropā, ir jāstiprina tās pamati, pirms mēs varam izplest to vēl tālāk. Tādēļ būs e, daudz jautājumu, ko skatīt pēc 9. decembra arī par to, vai turpināt iestājas procesu Rietumu Balkānos. Pēdējie divi gadi Serbijā ir bijuši ļoti vērā ņemama progresa gadi. ir notikušas ievērojams reformas. Eiropas komisija 12. oktobrī ir ievērojusi šo progresu. Pēdējo 24 mēnešu laikā ir īstenots būtisks reformas mūsu valstī. Skatoties uz ekonomiskajām reformām, var teikt, ka sasniegtais jau runā pats par sevi. Tīpaši ņemot vērā, ka Eiropas telpā ir krīze, vēlos uzsvērt, ka Serbijā ir likums, kas ierobežo parāda attiecību pret IKP līdz 44%. Mēs esam vienīgā valsts ECO, kuras uh, riska kritērijas tika uzlabots un viena no retajām valstīm pasaulē, kura kredītreitings tika uzlabots no kredītreitinga aģentūra puses, un tas ir jau pēc krīzes sākuma noticis. Tā kā šī ziņā viss ir kārtībā, nebija viegli šīs reformas īstenot, ņemot vērā to, kāda ir situācija Eiropā. Runāju par Hāgas tribunālu, Tas jau ir pagātnes jautājums par uh, cilvēkiem, kas vēl nebija notvērti, bet tā vairs nav. Serbijas valdība ir smagi strādājusi, lai sadarboties ar Hāgas tribunālu. Neviens no apsūdzētajiem vairs nav brīvībā. Skatoties uz reģionālo sadarbību, es esmu gatavs teikt, ka attiecības Balkānos ir vislabākās kopš 91. gada kara sākuma, tad Dienaslāvijas sadalīšanas kara. Tas ir pateicoties šo valstu centieniem, un arī Serbija ir ļoti iesaistījusies samierināšanās procesā. Arī skatot visu delikātāko jautājumu, proti Kosovu. Es zinu, ka jūs nu pat par to runājāt, un šis jautājums ir ļoti delikāts visām iesaistītajām pusēm. Es domāju, arī šī jomā ir panākts vērā ņemams progress. Kopš Eiropas Savienības atbalstītā dialoga sākuma šīs dialogs tika uzsākts pēc tam, kad 27 dalībvalsts un Serbija iesnāca kopīgu rezolūciju ANO ģenerāla asamblējai, un tad sākās šis dialogs, un patiesībā pirmo reizi, pirmo reizi vēsturā tieši dialogs ar abām pusēm ir sācis dot rezultātus. Šo faktu bieži vien novērtē pārāk zemu. Uh, un vēlos uzsvērt to, cik būtiski ir tas, ka mūsu puse ir pilnībā iesaistījusies šī dialogā, tāpat kā otra puse, un šis dialogs joprojām būs būtisks par spīti tam, ka ir ļoti ievērojams domstarpības starp abām pusēm. Es nevēlos eh, pārāk daudz tērēt jūsu laiku runājot. Ir ļoti svarīgs lēmums, skatoties uz Rietumu Balkāniem, ļoti būtisks lēmums 9. decembrī. Es ļoti ceru sagaidīt ļoti labas ziņas Serbijai šī sanāksmē. Ja tā nebūs, nu, tad jau nebūs arī pasaules gals nevienam no mums. Serbija vismaz šīs valdības vārdā var teikt, eh, joprojām būs gatavi virzīties uz Eiropu. Mēs uzskatām, ka tas ir viss mūsu pilsoņu interesēs un arī plašāk eh, reģionā un arī kontinenta interesēs. Un galvenokārt tas ir saistīts ar uzticamību par mūsu virzības uzticamību to, ka Eiropas nākotne arī ir saistīta ar Rietumbalkāniem. Mūsu Serbijas centieni, visu mūsu kaimiņu un Eiropas partneru centieni. Manuprāt, mēs esam aizvadījuši izcilus divus gadus. Un vēl arī nākamie divi gadi, es uzskatu, būs vēl labāki, ja mēs atradīsim drosmi sadarboties un par spīti visām grūtībām un domstarpībām turpināsim šo ceļu uz priekšu, uz ticot tam, ka mums ir kopīgas vērtības un kopīgi mērķi. Un tagad es esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumu. Paldies, ministrs kungs, saka priekšstādātājs. Sāksim diskusijas. Kā jau jūs labi apzināties, mums nav daudz laika, bet vispirms došu vārdu attiecīgās delegācijas priekšstādātājiem vārds Kukankungs lūdzu. Priekšstādātāji, Mums liels prieks redzēt jūs un vēstniec kundzi ārlietu komitejā. Kā jau jūs sākumā teicāt, jūs ierodaties pie mums ļoti būtiskā Serbijai mirklī, ļoti būtiskā ne tikai Serbijai, bet arī visiem Rietumu Balkāniem un arī Eiropas Savienībai. Jo šis komisijas ieteikumu padomas lēmumu brīdis ir ļoti svarīgs un ļoti daudz jautājumu vēl var ietekmēt Eiropas padomes galīgos secinājumus. Es ceru, ka šie secinājumi būs pozitīvi Serbijai un citām valstīm uh, Rietumbalkānu reģionā. Ministra kungs, es pilnībā apzinos, cik sarežģīta ir iekšējā situācija jūsu valstī. Nākamgad ir vēlēšanas, ir saspringta situācija Kosovas ziemeļos, ir vēlēšanu kampaņa. Mēs eh, ļoti vēlētos redzēt valdību pēc vēlēšanām, kas turpinās ceļu uz Eiropu. Un visi vēlamies dot savu ārtavu un nākt palīgā. Es apzinos, ka būs ļoti grūti uzvarēt vēlēšanās. ar proeiropiskiem saukļiem jārunā godīgi, būs ārkārtīgi grūti to izdarīt, un tas arī pārbaudīs jūsu politisko briedumu. Protams, es ceru, ka jums izdosies šīs uh, smagais uzdevums. Vēlos uzdot tikai vienu jautājumu. Mēs visi esam redzējuši, kāds ir ziņojums un tā tālāk, bet kā jūs novērtētu jūsu sniegumu izpildot nepieciešamos kritērijus. No jūsu puses, kāds ir jūsu skatījums? Paldies! Kačinkungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji, ministra kungs, vēstnieces kundze. Es vēlos apsveikt jūs ar visu panākto jūsu valstī pēdējo mēnešu laikā. Tāpat vēlos informēt, ka mēs turpināsim uzraudīt, kāds ir progress jūsu valstī. Tādēļ janvārī būs pirmais lasījums par Serbijas progresa ziņojumu šeit parlamentā, un tas tiks pieņemts aptuveni uz marta beigām, tā kā nākamos trīs mēnešus mēs ļoti daudz uh, sarunāsimies un centīsimies atbalstīt jūsu valsti. Es tiešām ceru, ka pēc 9. decembra jums būs ne tikai kaimiņš, kurš jau būs kļuvis kaimiņi, par kuru jau būs oficiālais dalība valstis, Es ceru arī, ka jūs būsiet kā trešā kandidāta valsts šī reģionā, kas ir ļoti svarīgs reģions. Tāpat ceru, ka Melnkalne paņems stafeti no Horvātijas un uzsāks pārunas. Tas būtu ļoti svarīgi šim reģionam. Man ir viens jautājums jums, jo nu pat pirms stundas mēs ar Slobodanu Petroviču, kurš ir Kosovas premjerministrs, runājām par līgumu īstenošanu, par to līgumu, par kurām, kuriem ir panākta vienošanās. Es zinu, pirms pāris dienām jūsu juridiskais dienests sagatavoja jūsu ministrijas nostāju attiecībā uz šo īstenošanu, un šķiet, ka jums ir ļoti nopietnas atrunas par to, par to, vai to ir iespējams to īstenot, ņemot vērā, ka visi gaida, ka jūs sev pierādīsiet īstenojot visu, par ko tika panākta vienošanās. Tādēļ būtu ļoti liederīgi dzirdēt ļoti dairunīgi skaidrojumu jums, vai jūs esat daļa no risinājuma vai daļa no problēmas. Vai tas ir iespējams, vai mēs tikai ceram uz kaut ko, ko jūs nevarat nemaz īstenot. Mēs šeit iestājāmies par Serbiju, sakam, ka viņi ir gatavi un tad varēs 9. decembrī cerēt uz labu rezultātu. Vēlamies dzirdēt no jums, vai tas ir iespējams vai nē. Bestia, nē. Paldies, Kačina kungs, Broka kungs, pusotru minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, paldies. Ministra kungs. Es ar lielu interesi noklausījos jūsu komentārus. Mana grupa ļoti atbalsta 2003. gada Tesalonika vienošanās ievērošanu. Mēs uzskatām, ka tas ir labākais veids, kā uzraudzīt stabilitāti Rietumbalkanos, un tas ir mūsu interesēs nodrošināt tālāku stabilitāti. Mēs gribam sniegt šīs nepieciešamās iniciatīvas stabilitātes un eh, reformu atbalstam šajās valstīs. Šīs reformas ir saprātīgas visām valstīm neatkarīgi no tā, vai tās eh, cer iestāties Eiropas Savienībā vai nē. Cīņa ar korupciju, cilvēku tiesību nodrošināšanu, likumī, likumvāras tiesiskuma, eh, cilvēktiesību ievērošanas, eh, ekonomiskās izaugs nodrošināšana. Tā visi šie aspekti ir svarīgi iedzīvotājiem šās valstīs neatkarīgi no tā, vai viņa valsts iestāsies ES vai nē. Ne. Protams, no Eiropas Savienības viedokļa tas um, nāktu tikai par labu. Un te es skatos uz pašreizējo uh, notikumu gaitu sadarbību ar starptautisko kriminālu hā, Hāgas tiesu, uh, kriminālu tiesu Hāgā darbu pie cilvēktiesību ievērošanas. Visi šie soļi Uh, tuvina Serbija Eiropas Savienībai. Visas prasības vēl nav izpildītas, vēl ir kriteriji, kas ir jāizpilda, lai sarunas varētu sākties. Tomēr es uzskatu, ka mēs tuvojamies Serbijas kā kandidātu valsts status atzīšanai. Vairāki kolēģi uzdeva jautājums par Kosovu, un man arī ir jautājums, ko jūs domājat par jūsu visu tuvāko kaimiņu? Par, uh, kā būtu, piemēram, ar citām tuvākajām kaimiņu valstīm Bosniju Hercegovinu? Šī valsts grib pārspēt Beļģiju uh, uh, reformas ziņā. Viganēn kungs, pusot minūte. Paldies, priekšsādētāji! Jeremičs kungs, sociāldemokrāta grupas vārdā, kas tiek pārstāvēt šajā komitejā, es gribētu jums pateikties par to, ka radāt laiku pastāstīt mums par savu viedokli par Serbijas attīstību un tās gaidām saistībā ar padomas lēmumiem, kas tik pieņem, tiks pieņemti 9. decembrī. Atklāt sakot, mums ir jāatzīst, ka Serbija ir īstenojis daudzus centienus pēdējo divu gadu laikā, ja tā varētu sacīt. Paskatīsimies atpakaļ, kāda bija situācija, kad mēs sākām šo procesu un cik tālu ir īstenots progress uh, valdību un premjerministram ir jāsaņem mūsu aplausi un Un tas tiks atzīst, tad, ja komisija jums piešķirs kandidāta valsts. Es saprotu, ka visas šīs izmaiņas bija ļoti grūts arī Serbijas iedzīvotājiem. Es domāju, viena no svarīgākām lietām, kā es būtu jāizteno, ir atbalstīt valdību, lai tā spētu īstenot Serbijas iedzīvotāju gaidas. Es domāju, ka Serbijas iedzīvotāji ir pelnījuši cerības par, uz to, ka Serbija kļūtu par kandidātu valsti. Šis status būtu neliels solis, tomēr tas sniegtu cerības Serbijas iedzīvotājiem, un tas ļautu Serbijai tālāk spērt lielākus soļus ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Es negribu turpināt analīzi. Es uzskatu, ka šim reģionam ir ļoti svarīgi, lai Serbija gūtu šo iedrošinājumu. Ir dažas valstis, kas ir ļoti skeptiskas saistībā ar Serbijas centieniem. Uh, Un mans jautājums būtu šāds. Jūs zināt signālus, kurus daži no šīm valstīm nosūta jums. Ko valdība ir paredzējusi darīt līdz 9. decembrim, lai pārliecinātu skeptiski noskaņotās valstis un lai panāk, ka tās atbalsta komisijas priekšlikumu par Serbijas eh, kandidāts status piešķiršanu. Paldies, eh, Viganīna kungs, turpina Albertīnī kungs, Lunačeks kungs. Es zinu, jūs varat izteikties pusotras minūtes laikā. Jā, arī es gribētu sveikt mūsu vidu ārlietu ministru, ārlietu komiteju, un es piekrītu kolēģiem, kas sacīja, ka 9. decembris, un arī piekrīt jums, kas sacīja, ka 9. decembris būs svarīgs datums ne tikai Serbijai, bet visiem Balkāniem, Horvātijai, uh, pārakstotai dienā iestājas lī vienošanos. Sērbija manā skatījumā gūs tad eh, kandidātu valsts statusu un tad Melnkalns sāks sarunas. Bet vēl es gribu arī sacīt, ka es pilnīgi piekrītu tam un biju priecīgi par to, ka fī, komisārs Fīle atbalstīja Serbija sacīja, ka viņš atbalsta kandidātu status, taču jābūt ir dialogam starp Kosovu un Serbiju. Jeremiņš kungs, jūs augst vērtējāt šo dialogu procesu un jūs sacījāt, ka Serbija uh, kopā ar Eiropas Savienību Ņujorkā vienojas par to Ņujorkā pirms gada. Tātad jūs esat ļoti pozitīvi noskaņots par to, taču man ir šāda problēma šai ziņā. Cik tālu man zināms, e, nesen sanāks sakāli atsākās, bet vienošanās, kas tika panākts jūlijas sākumā, netika īstenots galvenokārt no Serbijas puses. Un es gribētu zināt, kā jūs varat paskaidrot to, ka jūs ar Stefanoviču kungu vadījāt sarunas jūlijā, un tad jūs vienkārši bloķējāt dialogu sanāksmi atsaucoties uz to, ka jūs nepiekrītat muitas mm, uzlīmes. 2009. gadā tas jau, šis process jau bija sācies un Serbija jau sen bija jāatzīst šīs uzlīmes. Un tāpēc es gribētu, lai jūs mums pastāstat, kā Serbija īstenos reģionālo sadarbību, muitu, pilsoņu reģistrāciju. Uh, jo bez tā situācija būs ļoti problemātiska un dalību valstu valdībām varētu būt iebildes pret Serbijas kā kandidātu valsts status uh, ieguvi. Ja te ir runa par visu reģionu, paldies, Lunačeks kundze, turpina Albertīnī kungs, Tana kungs, pusot minūti. Uh, paldies, priekšnē augstus, uh, sveicu jūs, Jeremič kungs, ārlietu ministrs ministru varu sveikt jūsu valsts ekonomisko izaugsmi un pārvaldības uh, veicināšanu, kaut arī ir zināmas šaubas par jūsu privātuma procesa mm, caurskatāmību, tad līdzīga problēma ir arī maniem vēlētēm Londonā. Par spīti lielajiem <clears throat> starptautiskiem vējiem, kas spūš pret jums, jūs tomēr stājaties tiem pretī, tas jau īpaši attiec Eirozonu, mana grupa atbalsta eh, jūs tiesības kļūt par kandidātu valsti līdz ar eh, Maķedoniju un eh, Melnkalni. Visām šīm valstīm būtu jāļauj sākt sarunas pēc iespējas drīzāk. Taču pastāv zinām šēršļi, mēs, protams, zinām to saistībā ar Maķedoniju. Horvātija ir darījusi daudz, lai kļūtu tātad par dalību valsti. Taču ir zināms ka sabiedrība ir nogurusi no visiem šiem procesiem. Es pieminēju eiro krīzi un nepieciešams arī ilgstoši reformu procesus jūsu valstīs pirms vispār kāda vēl valsts Rietu Balkānos varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Bet tagad vēlreiz gribētu koncentrēties uz Belgrādas un Prištīnas dialogu atsākšanu. Roberts Kūpers un Baronis Aštone ir eh, bijuši šai delegācijai. Kāds konkrēts rezultāts jūs sagaidāt no šī dialoga? Vai es varētu jums tīri personīgi pastāstīt, ka starptautiskā sabiedrība drīz, eh, drīz vien eh, kļūst nepacietība, ka šis dialogs nevainojas nekādiem panākumiem, un ka drīzāk būs tomēr jāizskata iespējas apmainīties ar teritorijām, lai risinātu šo konfliktu mierīgā ceļā. Paldies! Paldies, Tanā kungs, turpina priekšsēdētājs Albertīnī kungs. Severīna kungs, pusotru minūti. Ministra kungs, kopš Serbijas progresa, izpildot mūsu gaidas un arī tās pašas gaidas, šis progress nav atkarīgs tikai no nu, tās vēlmēm, bet arī no Serbijas sabiedrības vēlmēm. Mans jautājums ir tāds, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, kā Sērbijas sabiedrība uztver Eiropas Savienības pavēršanos Serbijā. Vai uh, pavērtās durvis atbilst tiem lielajiem centieniem, ko ir īstenojis Serbija? Un šis jautājums galvenokārt ir jāatbilst daudz maz nesenā Mladiča uh, nodošanas uh, akta kontekstā. Vai jūs varētu par to sīkāk pastāstīt? Paldies. Grazie, honorevole. Paldies, Severīna kungs. Kopas kundze, ēnu referente Serbijai. Lūdzu, vienu minūti, nevairāk, ja vien jūs varat. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu laipni sveikt mūsu vidū ministru un apsveikt galvenokārt Serbiju par pagājušajā gadā panākto progresu demokratizācijas ziņā un arī ar sadarbību ar Startautisko kriminālu tiesu Hāgā. Mans jautājums ir par Kosovu. Mēs esam priecīgi par to, ka tagad dialogs ir atsācies. Mēs ceram, ka tiks panāktas, panāktas pozitīvas. Mm Ehm, po, tiks panākt pozitīvu rezultātu. Taču informācija, ko mēs saņemam no masu informācijas līdzekļiem, ir pretrunīga. Tāpēc var, vai jūs varētu mums pastāstīt eh, vairākas jūsu versijas, vai jūs sagaidāt kaut ko pozitīvu no šī procesa? Paldies! Paldies! Kopas kundzei. Kovačev kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicinātas, ministra kungs. Paldies Esiet sveicināti parlamentā. Jūs varat būt pārliecināti par to, ka Eiropas parlamenta deputātu vairākums atbalsta jūsu demokratizācijas problēmu, programmu, un mēs ceram, ka Serbija, Serbijas pašreizējā valdība un valdība, kas pārņems vadības grožu pēc vēlēšanām, turpinās aizsākt to darbu, un ka Serbijai būs ne tikai kandidāta valsts status, bet arī uh, piln, pilntiesīgas dalībās status. Mana valsts, Bulgārija, ir piedzīvojusi diezgan, ir piedzīvojusi diezgan smagu pieredzi, jo tad, kad vajadzēja aizmirst par iepriekšējām diktatūrām, sāk tā kā jaunu vēstures lapas pusi, bija runa arī par eh, diktatūru režīmu, par slependienestiem. Kāda ir situācija jūsu zemē? Vai par to vēl runā politi politiskajā arēnā? par eh, piedarību slepenu dienestiem vai eh, policijai. Eh, Maķedonijas ministrs pieprasīja, lai tiktu atvērta Belgradas arhīvi attiecībā uz to, kas tagad ir Maķedonija. Vai jūs esat paredzējis atvērt šos arhīvus. Pastāv Eiropas parlamenta rekomendācija, eh, kas ir izrietējuši šai gadā. Un tad Krievijas ministrs Lavrova kungs eh, arī uzdod jautājumu par eh, serbu nacionalitāti. Palēska kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Jūsu runa, runā jūs pieminējat, ka Kosovas jautājums ir ļoti jūtīgs. Šai ziņā es gribētu uzdot šādu jautājumu. Kā jūs zināt, Krievija, Krievija mm, meklē vēl zināms paralēlis starp situāciju Kosovā un Ziemeļosetijā vai Abhāzijā, Kaukās reģionā. Kāds ir jūsu skatījums par Ziemeļosetiju un Abhāziju? Kāda veida komunikācija pastāv starp Maskavu un Belgradu? Un vispār kādas ir attiecības ar Belgradu un Krieviju? Paldies! Uz vienu minūtu lūdzu nākošais runātājs. Tokašu kungs. Ministra kungs. Mēs uh, esam tikušies ar uh, vēstnieci Un eh, mēs runājam arī par diskriminējošiem krimināla procesiem. Un tagad esam ļoti norūpējušies par to, ka kolektīvās, kolektīva krimināla procesa atkal tiek ieviesti. Kāda izskatās situācija šajā sakarā? Vai Jūs esat atrisinājuši šos konfliktus sakarā ar Ungāru minoritāti. Līdzīga situācija ir arī Rumānijā. Kāda ir situācija Serbijā? Tie, kas dzīvo Timokas ielējā, tie tie, kas eh, īpaši cieši no šīs situācijas. Kāda izskatās situācija ar identitātes saglabāšanu? Iepriekšējā tautas skaitīšanā tika konstatēts, kāda ir situācija. Gribētu jūs arī apsveikt ar to, kad premjerministrs Viktors Orbāns to teica, un jūs arī piekritāt, ka Rietumu Balkānam nevajadzētu palikt kā melniem caurumam Eiropas kartē. Paldies. Favore un minūto. Paldies, Tokeš kungs un pats Kurt kungs, vienu minūti kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Um, Tvei frāga, Aiglik. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, gribētu uzdot ministram divus jautājumus. Serbija ir parādījusi, ka tās par nopietnu soļus, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti. Man divi jautājumi par Kopenhāgenes kritērijiem, var kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Noteikti ir arī svarīgi, kā valstis apiet konfliktiem kādā no iepriekšējām sanāksmēm es arī uzdevu jautājumu par to, kāda ir situācija Sančakā. Jūs teicāt, ka situācija tur ir ļoti nopietna. Mans jautājums ir tāds, kā jūs vēlaties to risināt? Jo tas, kā valsts uz kaut ko tādu reaģē, parāda, kā valsts var reaģēt, e, e darboties Eiropas Savienībā. Tālāk par cilvēktiesībām. Man tāds iespējas, ka pēdējā laikā ļoti daudz ir bijuši cilvēktiesību pārkāpumi eh, cilvēktiesību tiesā. Vai jūs varat izskaidrot, kādēļ šis skaits ir palielinājis? Paldies, Baskuras kundzē. Tālāk. Atlikušais laiks, kas ir samērā maz, diemžēl, tiks izmantots tam, kā Serbijas ārlietu ministrs varēs atbildēt uz daudziem jautājumiem. And, uh, and hope... Liels paldies, un es ceru, ka es spēšu atbildēt uz vairākumu no jūsu uzdotiem jautājumiem, jo, protams, to bija tik daudz, ka patiesībā uz visiem atbildēt nevar, nevarēšu. Tā tad atbildēšu uz vieglāko jautājumu, Kukana kungu jautājumu. Kā jūs raugāties uz to, protams, jums jāņem vērā man subjektivitāte, jo es nāku no Serbijas valdības. Bet mēs strādājam ļoti smagi. Novērtējums ir jāizteno citiem cilvēkiem, tas būtu objektīvāks. Taču es domāju, laba zīme jau atrodama e, Eiropas komisijas atzinumā. Eiropas komisijas atzinums galvenokārt pauž nostāju, ka Serbija izpildas savas uh, apņemšanos stabilitātes paktietvaros. Nav viegli tagad šos, šīs prasības izpildīt, taču mēs esam gatavi turpināt savu darbu, ja dosiet mums iespēju. Serbijas tauta tuvākajā nākošā gada pirmajā kvartālā mēs varēsim īstenot to pašu saistībā ar reformu procesu. Tātad tāds pats reformu process būs samierināšanās uh, sakarā. Es domāju, daži bezprecedenta soļi jau ir tikuši spērti šai, šai virzienā. Un mēs ievērosim mūsu apņemšanos, mūsu pārliecību, mūsu strateģiskos mērķus neatkarīgi no tā, vai tas mums ļaus iestāties Eiropas Savienībā vai nē. Par to tagad vēl jautājums nav. Taču Serbijas eiropeizēšana, tās uh, mm, pielāgošana Eiropas standartiem un likumiem nāks par labu ne tikai Serbijai, bet visiem rietum, Balk visām rietum Balkānu valstīm. Un tā ir arī mūsu politiskā prioritāte. Es mēģināšu atbildēt uz diviem, trim jautājumiem ar eh, vienotu atbildi. Nu, šie jautājumi bija līdzīgi, taču pirms tam es gribētu pateikties Kačina kungam par viņa apņemšanos atbalstīt Serbijas nākotnē Eiropas Savienībā. Un mēs arī uzskatām, ka mēs esam daļa no risinājuma, nevis eh, daļa no problēmas. Tātad mūsu pārliecība šai ziņā ir līdzīga. Agreed. nolīgumi, kas jau ir parakstīti un kas tiks parakstīti nākotnē. Uzturot dialogu starp Belgradu un Prištinu ir jāsaskaņo ar likumiem, ar likumdošanu. Tiem ir jāsaskan ar Serbijas konstitūciju un ar Serbijas likumiem. Eiropas komisija savā atzinumā saka, ka Serbijas konstitucionālais un likumdošanas ietvars visumā atbilst Eiropas Savienības standartiem un šīs institūcijas un institūcijiem. Tātad mums jāievēro šie standarti, šīs institūcijas mūsu, mūsu situācija. Tātad viena no pamatvērtībām ir likumu un noteikumu ievērošana Mēs to turpināsim darīt arī nākotnē pēc iespējas vairāk, cik vien tas iespējams, ņemot vērā šīs ļoti delikātās problēmas uh, risināšanu sarunu ceļā. Es uzskatu, ka šim dialogam ir iespēja vainagoties ar panākumiem. Tas ir bijis veiksmīgs daudzās jomās līdz šim pastāv vēl daudzi neatrisināti jautājumi, kas ir jārisina šie dialogi ietvaros. Daudz šādi jautājumi ir. Kaut šie jautājumi tiktu atrisināti pirms tiek pieņemts lēmums. Kaut uh, pirms uh, Prištinas varas iestādes vienpusēji pieņem savu lēmumu, būtu bijis labāk, ja mēs pirms tam būtu atrisinājuši šos jautājumus, bet, nu, labi, tagad mēģinām darīt, ko varam apspriežot šos jautājumus. Taču gribu atgādināt visiem. Iemesls, kāpēc mums 28 valstīm izdevās sanākt kopā, sešas no šīm valstīm pieturas pie viena viedokļa par tā saucamo, saucamās Kosovas republikas neatkarību, un 22 valstīm ir pretējs viedoklis. Iemesls, kāpēc mums izdevās sanākt kopā un sākt dialogu, ir tāpēc, ka mēs vēlējam atrast risinājums neatrisinātiem jautājumiem, tā lai šo teritoriju iedzīvotāji varētu atgriezties pie normālas dzīves. Mēs nemēģinam piedāvāt, eh, pierādīt, ka Kosova ir neatkarīga valsts. Tāpat te, tas nav arī mēģinājums pierādīt, ka Kosova ir Serbijas neatraujama daļa saskaņā ar mūsu noteikumiem un likumiem. Ja mēs koncentrējamies uz šīs problēmas, risināšanu tā, lai tiktu panākt vienošanās starp iesaistītiem pusēm, tad mēs arī turpmāk varam būt sekmīgi vēlreiz. Te nav runa par vienas vai otras puses pierādīšanu, ka tā ir taisnība. Te ir runa par normālas dzīves atdošanu pilsoņiem, kas dzīvo šajās teritorijās. Par spīti pamatotiem politiskiem iebildumiem un kas ataino mūsu uh, pilsonisko sabiedrību demokrātisko vēlmi. Un atbildot uz Broka kunga jautājumu, es ceru, ka kāds viņam to kādu brīdi varēs nodot manu atbildi. Uh, Serbija aktīvi piedalās reģionālajās iniciatīvās un ir spērus svarīgus soļus, lai veicinātu samierināšanos. Tas ir citāts no komisijas dokumenta. Serbija ir uh, vadītāji visās reģionālās, uh, uh, reģionālās organizācijās, tātad Adrijas jūras reģionu valstu organizācija un vēl daudz citas, un e, nav bijuši nekāda sūdzība par to, kā mēs vadām šīs organizācijas, un tas viss par spīti tam, ka pastāv šī lielā neatrisinātā problēma, ar kur saskaramies, mēs mūsu vadības groši esam turējuši droši šajā sarežģītajā situācijā, nevienam par to nesūdzoties, un tas norāda, nepārprotam norāda uz to, ka savu reģionālā lomu mēs uzsveram ļoti nopietni. Tas norāda arī uz to, kādu mēs saskatām mūsu Balkānu daļas nākotni. Runājot par Bosniju Hercegovinu, mūsu nostāja ļoti skaidra. Mēs cienām šīs ANO dalībvalsts un jebkur citu ANO dalībvalstu teritoriālo integritātu un neatkarību. Un tāpat mēs varam atbildēt par Abhāziju, par Ziemeļosetiju. Mēs uh, uh, respektējam ANO hartu un Helsinku deklarāciju. Visām dalībvalstīm Serbijas skatījumā ir tiesības uz viņu suverenitāti un in, eh, teritoriālo in, neaizskaramību. Un mē, mums šeit nav nekādu izņēmumu. Tas attiec uz Serbiju, uz Bosniju un uz jebkuru valsti pasaulē. Mēģināšu atbildēt uz Lunačekas kundzes jautājumu par īstenošanu. Gribu sacīt, ka aizritējuši daži ļoti grūti mēneši. Ja jums ir sarunvadīšanas process, tad jūs gaidāt, sagaidāt ka problēmas, kuras ir jūs priekšā, tiks risināt šo sarunu gaitā. Jūs neiesūtāt eh, karaspēku tad, kad šīs sarunu process turpinās. Tas, kas notika 25. jūlijā, bija masīva kustība no Prištinas, Prištinas speciālās vienības, uh, Un tās ienāca ziemeļu teritorijā nevienu nebrīdinot, ne, ne K4, ne Euleks, ne citas svarīgākos starptautiskos spēkus un organizācijas. Jautājums ir par to, vai jūs mēģināt lietas risināt ar dialogu starpniecību vai ar mm, bruņot vīru starpniecību. Ja pastāv problēma dialogu ietvaros, nu, protams, Te nav runa par kaut kādu izklaides pasākumu. Mēs mēģinām risināt problēmas, kas ir uzblīdušas gadu gaitā, daudzu gadu gaitā. Ja viena dialogu kārta nesniedz risinājumu vienas puses eh, skatījumā, vai tas nozīmē to, ka ir iesūtāms karaspēks? Jā, viņi iesūtīja karaspēku, un tas radīja hausu un visa šīs Ziemeļ Kosovas daļas iedzīvotāju grupa sāka bloķēt ceļus, tiltus un tā tālāk. 97% šajā teritorijā 97% no iedzīvotājiem šai teritorijā pieturas pie ļoti stingriem ieskatiem par viņu nākotni. Tad, kad jūs iesūtat karaspēku, kad jūs neapmierina, tāpēc, ka jūs neapmierina dialogu iznākums, tad neko labi tas nevar nest. Tātad, Jūlijam, kas īsti notika? Rad, tik radīta situācija, ka stabilitāte tika satricināta ļoti lielā mērā. tā nav gaisotne, kas veicina dialogu ietvaros eh, panākto vienošanos īstenošanu. Mūsu enerģija bija veltīta tieši ziemeļu konflikta risināšanai. Taču to visu pārtrauca bruņots iebrukums, par kuru neviens vispār neko nebija sacījis pirms tam. Tāpēc, kā jau es sacīju, Dažu jautājumu īstenošana jau ir veikta. Vairumu laika mēs esam uh, veltījuši, lai mīkstinātu Prištīnas eh, vienpusējā paziņojuma rezultātus. Jautājums par to, kā īstenot lietas. Mums ir īstenošanas darba grupas to uzdevums ir īstenot panāktās vienošanās, un es tikai gribu sacīt, ka mēs paliekam pie savas apņemšanās tālāk turpināt šo miera procesu labticīgi un sabalansētā veidā saskaņā ar labākajiem Rietuma Eiropas standartiem un prakses paraugiem. Taču pavisam atklāt sakot, šī apņemšanās rīkoties šādi nav saistīta ar mūsu nākotni Eiropas Savienībā. Mums tas ir nepieciešams. Tāpēc, lai nodrošinātu normālu dzīvi, stabilitāti, normalitāti mūsu pasaules daļā. Šīs problēmas risināšana nenodrošinās viennozīmīgi mūsu iestāšanās procesu Eiropas Savienībā. Būtu muļķīgi gaidīt, ka Kosovas eh, jautājumi atrisināšana milzīgi pātrinās eh, Serbijas iestāju Eiropas Savienībā. Taču mēs vēlamies atrisināt šo problēmu. Tāpat kā mēs vēlējamies atrisināt šo jautājumu sadarbojoties ar Hāgas tribunālu. Mēs zinājām, ka tad, ja mēs sadarbosimies ar Hāgas eh, tribunālu, tas nenozīmē, ka mēs spērsim soli daudz tuvāk Eiropas Savienība. Taču mēs neesam vilšies, jo mēs darījām to, ko mēs gribējām darīt. Bija daudz cilvēku, kur uzskatīja, ka atrisinot šo problēmu ar Hāgas tribunālu, mēs pātrināsim savu iestāju Eiropas Savienību. Mēs zinām, ka tā nebūs. Bet mēs neesam vīlušies, jo mēs šo samierināšanās, šo procesu radī, darījām, virzījām mūsu pašu labad. Un mēs zinām, ka arī e, cilvēkiem, kas ir e, izdarījuši noziegums, ir par to jāmaksā. Un līdzīgi ir ar Kosovu. Mēs zinām, ka tas nepātā, nepātrinās, nesaīsinās mūsu ceļu pie Eiropas Savienības. Taču šis jautājums mums pašiem ir svarīgs un mēs esam apņēmušies to risināt, izmantojot miermīlīgus diplomātiskus līdzekļus. Gluži tāpat, kā mēs to darījām agrāk. Es tikai runāju par šīs valdības daļu, Serbijas valdības nostāju. Daži te uzdeva jautājumu, vai, uh, vai uh, Eiropas, vai te nepietrūks pacietības. Mēs nevaram atļauties uh, nebūt pacietīgi, jo mums nav nekur citur, kur iet. Mēs arī turpmāk būsim pacietīgi un uh, esam apņēmušies risināt šo jautājumu un citus jautājumus, kas vēl risinām Rietumbalkānos, lai miers un stabilitāte mūsu pasaules daļā varētu dominēt tāpat kā visur citur Eiropā. Runājot par teri teritoriālo sadalījumu, mēs esam pret valstu sadalīšanu. un mēs neiestājāmies par jebkuras valsts pasaulē, tā skatā mūsu pašu valsts Serbijas sadalīšanu. Un tāpēc mēs esam pret Kosovas vienpusēju neatkarības deklarāciju. Pilsonība Serbijam, Kosovas Serbijam, pilsonība, Krievijas pilsonība. Es domāju, ka šeit ir bijis pārpratums. Patiesībā cilvēki manā skatījumā nerunāja par emigrēšanu uz Krieviju, par eh, viņu pilsoniskās piedarības vai mītnes valsts mainīšanu. Viņi jūtas nedroši, neaizsargāti. Būtībā tas bija aicinājums, būt aiz, eh, lai viņiem tik sniegt aizsardzību. Kāpēc viņi jūtas neaizsargāti? Tas ir nopietns jautājums. Eh, lai es uz to atbildētu, man būtu vajadzīgs daudz vairāk laika, taču Kosova serbi nejūtas aizsargāt. Kāpēc viņi tā masveidā nāk klajā ar šādiem paziņojumiem, ja viņi nejustos neaizsargāti? Un tagad mēģinu atbildēt plāni par nākotnes plāni. Mūsu plāni ir darīt vairāk šai pašā virzienā, uh, dialogu sakarā, turpināt uh, sarunas neatkarīgi no tā, kāda būs nākotne konkrēti saistībā ar Eiropas Savienību. Mēs uzskatām, ka pieņemot uh, likums un noteikumus, kas mūs uh, kas mums ļautu būt saskanīgiem ar uh, akī komunitēru. Tas nāk mums pašiem par labu jautājums ir par to, cik spēcīgi mēs būsim šajos centienos un cik daudz mēs spēsim panākt. Un es domāju, ka mēs varam, ka labs stimuls var tikt dots ar jūsu lēmumu 9. decembrī. Un pēdējais jautājums, uz kur mēģināšu atbildēt, ir par Sanžak reģionu, dienvidu reģionu Serbijā. Tur ir bijuši radikālā īslāma incidenti. Šajā Serbijas daļā mums ir daži ļoti ievērojami reliģijas līderi. Tā ir Serbijas daļa, kur izskan uh, spēcīga retorika, uh, kas arī sēja naidu un nestabilitāti šai pasaules daļā. Mēs strādājam ar iedzīvotājiem, ar vietējām varas iestādēm, ar tiem, kas vēlas nodrošināt harmoniskas attiecības starp uh, visām tautībām, reliģiskajām kopienām, un es esmu pārliecināts, ka ievarojot likumu un iesaistot sabiedrību, mēs varam izstumt ekstrēmistus. Taču tādi ekstrēmisti pastāv šajā pasaules daļā. Atbildot uz jautājumu par uh, rumāņiem, jeb vlahiem, Bazesku, Rumānijas prezidents, uh, apmeklēja Sērbiju, viņa vizīte bija ļoti veiksmīga, mēs plaši apspriedām šo jautājumu. Un mēs strādājam divpusēji ar Rumāniju, lai nodrošinātu šīs problēmas atrisināšanu. Mums starp Serbiju un Rumāniju ir tik labas attiecības, kādas, ka labāks vispār nevarētu būt. Tās tiešām ir uh, divpusējas attiecības, kuru ietvaros mēģināsim risināt šo problēmu. Mēs uh, saprotam Rumānijas valdības uh, viedokli šai ziņā, un mēs to cienām. Paldies par jūsu laiku. Nu, man vēl būs pie jums jāatgriežas. Uh, uh, ar vēstniecības eh, starpniecību es ne, man nav atbildes par arhīvu atvēršanu. Bet komunistiskās pagātnes jautājums Serbijā ir jūtīgi, delikāti. Mums ir paveicies Eh, ka mūsu valstī šāda veida apspiešana nav bijusi, nav bijusi tāda kā citās valstīs. Tomēr citiem tas ir problemātisks jautājums, tas ir nopietni jārisina un mēs nodrošināsim to, ka tiek sniegt attiecīgi atbildi. Taču neko vairāk par to es jums tagad nevaru teikt, man nav attiecīgo faktu manā rīcībā. Taču liels paldies! Paldies par jūsu laiku! Paldies par jūsu interesi mūsu pasaules daļā. Es zinu, ka Jūs neesat Eiropas Savienības institūcija, kas pieņems lēmums 9. decembrī. Tomēr mēs ļoti augstu vērtētu, vērtētu jūsu atbalstu un izpratni, cik vien varat, lai veicinātu šo ļoti svarīgo procesu. Paldies! <clears throat> Eh, eh. Paldies! ministra kungam. Vēma, kur jūs izteicāt, ka decembrī tiešām tiks izteikta šī atzinība, šo vēlmi mēs arī paužam, un mūsu komiteja ir paredzējusi, ka jūsu valsts delegācija nākošgad mūs apmeklēs, un tad es ceru, ka mēs to varēsim arī izdarīt, proti, uh, šajā dialogā turpināt sarunu. Mēs jūs uzklausījām un mēs augstu vērtējam jūsu darbu un jūsu valsts institūcijas, lai pietunotos Eiropai. Vēlreiz sirsnieks paldies un vēlam jūs visu labu.